So, dear colleagues, I think it's. Uh... Kolēģi, četras pāri trim. Mums vajadzētu ķerties pie darba. Pirmais darba kārtības jautājums šajā pēcpusdienā ir numur deviņi. Uzklausīšana par eh, dabas, par savas dzīvnieku tirzniecību un ilgtspēju. Pie mums ir ieradušies vairāki eksperti, kas šodien uzstāsies. Uzklausīšana notiks divās kārtās. Pirmām kārtām runājot par politiku, uzstāsies pārstāvi no trade ģenerāla direkcijas un arī no PTO. Un arī pārstāvi no Traffic International un Interpola. Gribēju sirsnīgi sveikt godātos viesus. Un pirms dot vārdu pirmajam ekspertu panelim, došu vārdu mūsu uh, komitejas referentē Emai Maklārkinai uz piecām minūtēm. Pild, paldies priekšsēdētāju kungs. Uh, Labdien kolēģiem! Es gribēju arī sirsnīgi sveikt komitejā mūsu ekspertus. Citi no viņiem ir mērojuši ļoti garu ceļu, lai šodien ierastos pie mums un runātu par tik būtisku jautājumu. Es domāju, ka es varu runāt šeit visu mūsu komitejas locekļu vārdā. Mēs ļoti augstu vērtējam, ka jūs esat ieradušies pie mums. Varbūt citiem tas šķitīs eh, pārsteigums, bet jāsaka, ka tā ir pirmā reize, kad INTA komiteja ir eh, pievērsusies tik svarīgam jautājumam. Jāsaka, ka tas ir jautājums, kas arī man vienmēr ir šķitis ļoti svarīgs, un ir labi, ka kolēģi piedāvāja organizēt šīs debatas, sagatavojot arī pirmo um, ziņojumu par floras un faunas uh, tirzniecību. Jāsaka, ka Eh, tirzniecības un uh, muitas politikai šeit ir jābūt ļoti svarīgai. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tik daudz sugu uz mūsu planētas tiek apdraudētas. Līdz ar to mums ir jāparūpējas par tās aizsardzību. Mums ir jādomā arī par nākamajām paaudzēm. kas varētu arī vienā dienā vairs nebaudīt šo burvīgo dabas mantojumu. Un jāsaka, ka e, dažādas nelikumīgas darbības notiek vēl līdz šim nepieredzētā apmērā. Un jāsaka, ka nesen bija arī publicēti divi raksti Pirmais eh, tā tad tika eh, publicēts pētījums par Āfrikas uh, ziloņu populāciju un uh, to publicēja Elephants Without Birders un Subsaharas Āfrikā dzīvo tagad 350 tūkstoši ziloņu un viņu skaits pēdējos gados ir samazinājies vismaz par 100 par 30%, jeb par 144 eh, tūkstošiem. Mozambikā un Tanzānijā ir vērojama malu medniecība, ziloņi tiek izšauti, nu vienkārši tādā industriālā apmērā. Jāsaka, ka Tanzānijā eh, ziloņu skaits no 109 tūkstošiem ir samazinājies uz 43 tūkstošiem un 85 tūkstoši. E, ziloņi tā tad ir nogalināti. To skaits ir samazinājies par 48%. Vēl uh, kāds šokējošs raksts bija ANO publikācija par uh, noziegumiem pret dzīvo dabu, kur tika runāts par dažādu sugu nelegālu tirzniecību. Šajā ziņojumā tika runāts nevis par, ne tikai par nelegālo, bet arī par likumīgo dzīvnieku un augu tirzniecību, kas ir iekļauta citas konvencijā. Uh, Un ziņojumā tika uh, uzrādīts, ka ir apmēram 18, tika noķert apmēram 18 dažādu tautību kontrabandisti, kas pierāda tikai to, ka šim fenomenam, diemžēl, ir ļoti startautisks raksturs un pēļņa tādā veidā ir mērāma aptuveni 8 līdz 10 miljārdos uh, eiro gadā. Uh, Jāsaka, ka šādu sugu tirzniecība ir nelikumīga un absolūti neilgtspējīga. Jāsaka, ka ir daudzas sugas, kas ir uz izušanas robežas, un uh, tas notiek uh, cilvēku darbības rezultātā. Mums ir jāievēro tas, kas ir teikts uh, saites uh, konvencijā un uh, ir jādomā, kā cīnīties pret krīzi. Šis jautājums ir jārisina nekavējoties un ir jāparūpējas, lai tas vienmēr mūsu darba kārtībā būtu ar prioritāru raksturu. Jādomā kā rīkoties, kā risināt visakūtākās problēmas, ilgspēja cīnīties pret nekolikumīgu tirzniecību un saglabāt šīs sugas arī nākamajām paaudzēm. Un tagad kāds stāsts, kas ļoti traģiski ilustrē šo fenomenu un var arī iezīmēt nākotni, ja nekas nenotiks. Jāsaka, ka centrālajā Kenijā ir dabas parks Tur var atrast pēdējos trīs pasaulē palikušos izdzīvojušos baltos uh, degunraģus. Jāsaka, ka viņi tiek novēroti 24 stundas dienaktī. Un mēs ceram, ka šie pēdējie dzīvnieki, šī pēdējā sūga tiks saglabāta, bet pēc uh, vairākiem neveiksmīgiem uh, pārošanas mēģinājumiem tika konstatēts, ka divas no mātītēm ir neauglīgas, un jāsaka, ka šī suga tagad dzīvo, piedzīvo savus pēdējās dienas, un to, iznīk, tās iznīkšana, tās beigas ir jau paredzamas. Jāsaka, ka šādas uh, nelikumīgas tirzniecības sekas uh, tas ļoti labi ilustrē. Mēs nevaram visu atrisināt nekavējoties un ar vienotu recepti, bet mums sava tirzniecības politika ir jāizmanto kā ļoti tāds efektīvs instruments cīnoties pret šīm nelikumībām. Uh, Mums, kā lēmumu pieņēmējiem, kā politiķiem, pret to ir jācīnās, jo jāsaka, ka tiek izpostītas veselas sugas, un tas var palīdzēt finansēt arī terorismu un citas noziegumus. Tagad ar prieku uzklausīšu mūsu viesus, kas ir ieradušies, lai pastāstītu, ko viņi dara, ko vēl citu ir iespējams darīt, lai cīnītos pret šo tik satraucošo fenomenu. Paldies, Ēma. Tagad uh, uzstāsies pirmā paneļa viesi. Tiks runāts galvenokārt par politiskajiem aspektiem. Pirmā runātāja, runātājs ir Mikurijas kungs. kas ir bijis Pasaules muitas organizācijas ģenerālsekretārs no 2009. gada. Un 2014. gadā jau uh, Pasaules muitas organizācija uh, pievērsa uzmanību tam, ka uh, daudzas sugas tiek nelegāli tirgotas un ka pret to ir jācīnās. Tagad došu jums vārdu uz astoņām minūtēm. Okay. Uh, no, thank you. Technology, it's uh, sometimes was a problem. Well... Jā, es atvainojos. Dažreiz uh, tehnoloģijas patiešām sagādā problēmas. Paldies, uh, ka mani uzaicinājāt uh, uzstāties šajā pasākumā, jo dzīvās dabas ilgtspēja un uh, laba politiskā pārvaldība arī mums ir ļoti svarīgas. Nu, varbūt daži vārdi par mūsu organizāciju. Tā ir starptautiska organizācija, kurā darbojas muitas administrācija. Tā teika izveidota 1952. gadā Brīselē Sākumā dalība valstis bija tikai no Eiropas kontinenta, un tātad eh, šis bija viens no Eiropas muitas savienības stūrakmeņiem. Tagad mēs jau esam par, kļuvuši par globālu organizāciju ar 180 dalību valstīm. Mēs vēlamies uh, uzlabot muitas administratīvās norises un procedūras un uh, sniedzam arī tehnisku un cita veida palīdzību, tā kā tas ir nepieciešams konsultācijas un veicam koordināciju. Nu, jāsaka, ka muitas. Uh, bīroja muitas nodaļas atrodas pie robežām, tādā ļoti strateģiskā vietā. Sākumā mums bija jāievāc nodevs, tas bija mūsu sākotnējs uzdevums, bet tagad mēs jau esam kļuvuši par tādiem, kā sabiedrības aizstāvjiem, aizsargājot cilvēkus no viltotiem produktiem. Un mūsu uh, darbs mūsu sabiedrības labā mums ir ļoti svarīgs. Uh, Mēs, protams, izmantojam dažādas tehnoloģijas, eh, veicam risku pārvaldi un runājot par eh, šiem eh, noziegumiem, pirmām kārtām mēs vēlamies informēt cilvēkus un mums ir jāuzsver, ka šī joma ir prioritāra. Mēs ar 180 eh, valstīm veicam pētījumus un saskaņā ar pētījuma rezultātiem daudzās valstīs muitas vēlas kaut ko darīt, lai cīnītos pret šo, no, nu, pret šo sugu iznīcināšanu, bet viņiem trūkst eh, darbinieku un finansējuma. Mēs cenšamies to darīt un risināt. 2014. gadā mēs pieņēmām deklarāciju par nelegālu o, dzīvnieku tirdzniecību un o, pievērsām dalību valstu uzmanību šai problemātikai, sakot, ka ir nepieciešams vairāk resursu, lai varētu problēmu risināt. Vēl kāda joma ir tā, ka mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. Mēs, protams, strādājam sabiedrībā un bez tās atbalsta ir ļoti grūti īstenot savus uzdevumus ja cilvēki apzināsies šīs problēmas apmērus, tad būs vienkāršāk uh, arī pieņemt politiskos lēmumus. Un pat mazām vienībām. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs muitā bieži vien atklājam uh, šos, uh, šīs, šos nelegālos produktus, bet um, tas jau ir tikai Tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Mums ir jāmēģina iznīcināt viss šis kontrabandas tīmeklis. Mums uz vietas ir jāizglīto savi muitas ierēģi un it sevišķi daudz darba ir jāveic izcelsmes valstīs, piemēram, Zemsahāras Āfrikā. Tur mēs arī uzsākām īpašu projektu un pateicoties Eiropas Savienības valstu atbalstam, uh, tādu kā Zviedrijas un Vācijas, kā arī ASV palīdzīgajai rokai mēs izglītojām simtiem Āfrikas muitas ierēģu, kā varētu labāk atpazīt aizdomīgas uh, sūtījumus, uh, aizdomīgu bagāžu, lai šie cilvēki varētu sadarboties ar uh, citu valstu aģentūrām, tādā veidā cīnoties pret šīm noziedzīgajām organizācijām. Tas ir ļoti svarīgi, it sevišķi ņemot vērā mūsu pētījumu rezultātus. Eiropas valstīm pārsvarā naudas netrūk un vairāk par 60% no Eiropas muitu administrācijām ir pietiekami daudz investīciju, bet Āfrikā trūkst šo līdzekļu, viņiem trūkst mandāta, resursu, zināšanu. Uh, un mēs vēršamies pret šīm problēmām visu pirms. Pēc tam tiek organizētas dažādas operācijas uz vietām, lai mēs varētu arī nu, apmainīties ar pieredzi, kā konfice, konfiscēt eh, šīs nelegālās krāvas, eh, kā informēt pēc tam aģentūras un eh, ārvalstu, aģ, arī struktūras ārvalstīs. Mēs arī tāpat strādājam pie uh, starptautiskās partnerības. Mums ir nepieciešams uh, to virzīt uz priekšu. Tādā veidā mēs esam izveidojuši starptautisku konsorciju, lai cīnītos pret uh, šādiem uh, sugu tirzniecības noziegumiem. Mēs sadarbojamies arī ar Eiropolu, Interpolu un uh, Saites. Nu, mēs tā tad izglītojam gan rangers dabas parkos, gan arī īrēģņus, kas eh, sēž savos birojos. Vēl kāds svarīgs lauciņš ir sadarbība ar uzņēmēju darbību. Mēs vēlamies, protams, lai tirzniecība zelta un plauktu, bet ne jau uh, eh, nelikumīgāk. Tieši tādēļ sadarbība ar uzņēmēju pasauli, ar uh, tirzniecības uh, uzņēmumiem ir ļoti svarīga. Šī gada sākumā Londonā mēs jau varējām parakstīt uh, Bekingemas pils deklarāciju, kurā norādījām, kā savas preces. Uh, uh, padarīt atbilstošas visām startautiskajām normām. Un kā agrāk var, eh, teiksim, konstatēt un apzināt eh, nelikumīgas aktivitātes eh, sugu tirzniecībā. Tie ir ļoti svarīgi instrumenti, lai mums būtu tāda laba sadarbība ar eh, visām aģentūrām dalībvalstīs, un ne tikai arī ar uzņēmumiem un NVO ir jāsadarbojas, lai cīņa pret šo kontrabandu izvērstos pēc iespējas auglīgāka. Un ir jāparūpējas, lai e, visur uz vietām būtu pieejama gan tehniskas dabas palīdzība, gan resursi, Un noslēgumā gribēju teikt, ka ļoti augstu vērtēju šo uzklausīšanu. Ir labi, ka e, norisinās šī informācijas apmaiņa un ļoti jauki, ka Eiropas Savienība tik daudz dara, lai cīņa pret šo sugu kontrabandu tiktu atrunāt konstatētos nolīgumos. Paldies! Thanks a lot, and uh, in your last remark you raised... Paldies! Jūs eh, pieminējāt arī tirzniecības nolīgumus eh, savā pēdējā piezīmē. Un tas eh, ļoti labi man ļauj pāriet pie nākamās runātājas Tunīngas kundzes, kas strādā uh, tirsniecības ģenerāla direkcijā. Šorīt Mēs jau uh, kopīgi baudījām brīvās tirzniecības, godīgās tirzniecības brokastis. Tās bija ļoti jaukas. Tā tad jādomā ne tikai par šo uh, dzīvās dabas kontrabandu, bet arī godīgu tirzniecību. Mēs gribētu dzirdēt, kā ES tirzniecības nolīgumi var palīdzēt cīnīties pret šo kontrabandu. Paldies! Covered. <laughs> Good afternoon, Chairman, Rapporteur, ladies and gentlemen. Sveicināti, dāmas un kungi, priekšsēdētāji, kungs, paldies par šiem ievadvārdiem. Jā, bija ļoti jauki kopīgi baudīt šīs godīgās tirzniecības brokastis, bet, nu, dzīvās dabas pārstāvis negribētu gan tajās baudīt. Tie, lai dzīvo dabā arī turpmāk. Jā, gribēju pateikt, ka esmu ļoti pateicīga par šo uzaicinājumu. Ir labi, ka jūs esat sarīkojuši šo uzklausīšanu, un komisija arī saprot, cik nopietni ir šo sugu kontrabanda, un Mēs eh, runājam arī par eh, to, ka ir aktīvāk jācīnās pret eh, šiem noziedzīgajiem tīkliem. Un jāsaka, nu, no personīgās pieredzes es ļoti labprāt ceļoju un arī uz attālākām valstīm. Es ļoti labi saprotu, cik liels draudz tiek nodarīts dažādām sugām un ka daudz no tām tiek nelegāli iznīcinātas. Uh, un jāsaka, ka komisija vēlas regulēt sugu tirdzniecību, cīnoties pret nelikumīgu tirdzniecību, domājot par dažādām ES un starptautiskām um, Likumdošanām ir jāiesaista visas interesētās puses, un saites ir galvenais instruments, kurā ir atrunāta uh, sugu tirdzniecība. Mans kolēģis par to parunās nedaudz detalizētāk, un uh, konference beidzās pagājušajā nedēļā. Saites ir ļoti efektīvs instruments, to ir ratificējušas gandrīz visas parakstījušās valstis. Līdz ar to saites pieņemtie lēmumi ietekmē uh, globālo tirdzniecību. Tad, kad mēs vedām sarunas par divpusējiem tirzniecības nolīgumiem, komisija vēlas, lai tiktu arī ievērots uh, saites un uh, citi nolīgumi, lai atsaucas uz tiem tiktu iekļautas katrā divpusējā tirzniecības nolīgumā. Un ir uh, jāiekļauj tajos arī ilgspējīgas tirzniecības un dabas aizsardzības nodaļas. Tas pats tika uzsvērts arī vedot sarunas par TTIP. Lai saites varētu uh, īstenot efektīvi, nesenajā brīvās tirzniecības nolīgumā ar Vietnamu mēs tāpat ievērsām atsauci, kas uh, liek cīnīties pret uh, dažādu dabas uh, produktu uh, kontrabandu. Uh, Jāsaka, ka ir eh, jāveido arī sinerģijas starp abām jomām, tātad dābu, vidi un tirdzniecību. Mēs esam apņēmušies eh, drīzumā komitejai arī nākamajā sēdē piedāvāt programmu, lai cīnītos pret nelikumīgu sugu tirzniecību. Pirms dot vārdu manam kolēģim, gribēju vēlreiz uh, uzsvērt, ka mēs esam uh, piln, gatavības pilni arī ierasties citreiz uh, jūsu komitejā, lai runātu par tik ļoti svarīgu tematu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, Hans Stilestra no vides ģenerāla direkcijas, kas vada daudzpusējas vides sadarbības nodaļu. Paldies, paldies arī no manas puses. Ļoti jauki, ka mani uzna, uzaicinājāt uz šo sēdi, lai es jums varu uh, arī nedaudz pastāstīt, ko īsti dara mūsu nodaļa. Divi jautājumi. Pirmām kārtām uh, dzīvās dabas rīcības plāns, ko jau pieminēja mana kolēģe, un otrām kārtām saites konvenciju parakstījušo pušu konference, kas notika uh, Eh, pirms pavisam neilga laika pasākums vainagojās panākumiem, un tas, protams, mums ļoti patīk. Jāsaka, šis dokuments man ir pieejams tikai vienā kopijā, nevarēju jums atnest vairāk. To komisija pieņēma šī gada sākumā. Un lai gan mēs Esam ļoti ilgi strādājuši pie sugu aizsardzības. Šis ir pirmais visaptverošais rīcības plāns, ko esam pieņēmuši Eiropas komisijā. Padome jūnijā atbalstīja šo rīcības plānu, un es domāju, ka arī parlaments eh, dos savu svētību eh, šai politiskajai programmai. Rīcības plānā ir trīs prioritātes. Pirmām kārtām prevencija, pirmām kārtām eh, izskaust galvenos sugu tirzniecības iemeslus, nelikumīgās tirzniecības, protams, un Tiek domāts arī par labāku īstenošanu šajā jomā, lai dalību valstīm būtu vieglāk īstenot šo likumdošanu. Trešām kārtām tiek domāts par labāku sadarbību starp dažādām organizācijām, kas strādā, lai cīnītos pret uh, sugu nelikumīgo tirzniecību. Un eh, par pēdējo jautājumu varbūt eh, gribētu runāt nedaudz plašāk. Tātad jau teicu, šis ir pirmais visaptverošais rīcības plāns. Un mēs esam eh, strādājuši komisijā jau krietnu laiku pie šī plāna, sadarbojoties arī ar citām komisijas nodaļām un dienestiem, un ne jau tikai ar tiem, kas pārstāv uh, vides lauciņu. Jāsaka, ka mums uh, beidzot rīcības plāns ir jāizteno un uh, visi spēlētāji gan no NVO, gan no privātā sektora, gan no dažām valstīm ir jāiesaista šajā darbā. Man atvēlētas vien dažas minūtes. Tātad pastāstīšu varbūt par konkrētiem pasākumiem, kas ir minēti rīcības plānā. Mēs izmantosim dažus daļu no uh, attīstības palīdzības finansējumu, lai veidotu struktūras, kapacitātes attīstības valstīs, lai tās labāk varētu cīnīties pret sugu nelegālo tirzniecību, īstenojot arī attiecīgas uh, politiskās nostādnes. Mēs arī vēlētos vairāk uh, sadarboties ar privāto jomu, Ir eh, vairāki privātu uzņēmumi, kas eh, ir jau mūs uzrunājuši un teikuši, ka var iepazīstināt arī ar savām programmām, kas ir veidotas, lai cīnītos pret šādu sugu kontrabandu un sadarbojoties ar privāto uh, sektoru, mēs noteikti varam panākt vairāk un pieņemt labāku likumdošanu man šķiet, eh, ja nemaldos, ir kopā 24 dažādi rīcības plāni, vēl kāda joma ir. Mēģināt materiālus izmantot ilgspējīgā veidā. Visi e, spēlētāji ir jāinformē par e, produktu ražošanas ķēdi, lai viņi varētu paši pārliecināties, ka šis produkts ir e, ražots nu, saskaņā ar visām ilgspējas un likuma normām. Tas par šo uh, dzīvās dabas rīcības plānu, un pirms es to aizmirstu, es gribēju teikt, ka Mēs ceram 2019. Eh, eh, gada beigās to jau pieņemt, īstenot un katrā gada beigās mēs kopīgi ar iesaistītajām pusēm eh, izvērtēsim, kas ir noticis, cik tālu plāns ir īstenots un ko varētu darīt vēl. Un vēl Gribēju pieminēt Saites konvenciju. Jāsaka, ka tas ir pats stiprākais startautiskais instruments, kas ļauj regulēt apdraudēto sugu tirdzniecību. Saites konvencijas 183 dalību valstis tiekas katru gadu, un pēdējā tikšanās notika pagājuši nedēļu. Jāsaka, ka tur piedalījās uh, ne tikai iesaistītās puses, bet arī uh, NVO un citas organizācijas. Un saites uh, instruments ir sevi pierādījis, kā ļoti efektīvi esam. Un bija uh, arī izstrādāti 120 konkrēti priekšlikumi par konvenciju, un vairumu no tiem mēs pieņēmām. Pārsvarā tas attiecas uz konkrētām sugām, kam tiek piešķirts augstāks vai zemāks aizsardzības līmenis, bet tāpat tas attiecas arī uz citiem priekšlikumiem, lai varētu šo um, konvencijas īstenošanu padarīt vēl efektīvāku un caurskatāmāku. Es varu pieminēt, es pieminēju vien dažus no šiem priekšlikumiem, bet gribēju arī pieminēt, ka tika piedāvāts uzskaitīt visu, visa veida rožu koka izstrādājums uzskaitīt. Tas ir, tā ir ļoti dārga koksne, Āzijā to izmanto mēbeļu ražošanai. Bet ņemot vērā šo ļoti lielo pieprasījumu Āzijā, rožkoks tagad jau ir apdraudēta suga, un Saites konvencija tātad piešķīra um, šim kokam augstākā aizsardzības līmeni. Ar to tātad drīkst tirgoties tikai uh, ar tādu noteikumu, ja ir ievēroti visi stingrie ilgspējas kritēriji. Vēl kāds priekšlikums ir uzskaitīt Eh, vis, visas. Visas eh, brunešu sugas, eh, tas ir zīdītājs, kas tiek tirgots nelikumīgi visvairāk, tās vīņas tiek izmantotas netradicionālajā medicīnā, tas tiek vests uz Āziju, uz citām valstīm un tā populācija ir ievērojami samazinājusies. Jāsaka, ka šī suga ir jāizsargā, tāpat mēs runājam, jāizsargā haizivis uh, un citas sugas, uh, visi reptīlie, krokodīli, kas tiek ļoti, ļoti uh, bieži tirgoti nelikumīgi. Ja ir valstis, kas nav pilnīgi pēc burta un gara īstenojuši šo konvenciju, tad galu galā ir iespējams aizliegt importus, Un e, var aizliegt arī e, importēt visas tās sugas, kas ir minētas saites konvencijas sarakstā. Priekšsēdētāji, nu, varbūt tagad beigšu savu uzstāšanos citādāk. Es te varētu turpināt vēl ilgi un gāri, neievarot sev atvēlto laiku. So the, uh... Paldies. Rīcība politikas ietvers ir noteikts. Man liekas, tur par nav nekādu vispār strīdu bijis. Kādā veidā mēs varam cīnīties pret šādu kontrabandu ar savus dzīvniekiem? Filmērkungs. Pāris jautājumiem. Te ir, protams, arī ir ļoti daudz atrunāts jau tīrību ietvaros arī par savvaļas tirzniecību. Jo tur ir precīzi atrunas gan uz citas, gan arī citām konvencijām, kas tad tiek vēlreiz nostiprinātas. Mums, protams, arī cits pieejas un intereses, kā to varam nodrošināt. Bet kā īsti tas ir Eiropas Savienības ietvaros? Tātad tiprīt runā par to, kas jau ir atrunāts iepriekš un kas ir tieši sarunu jautājums, un tad jau ir iepriekš atrunātais cits ietvars. Kāda ir atšķirība, vai kāds to zina? Emma, lūdzu. Paldies mūsu ekspertiem. Man būtu kung, Miki Jūras kungam jautājums. par muitas punktiem, ar kādām grūtībām īstenībā visvairāk viņi saskars uz vietas. Un jūs sacījāt, ka trūkst resursu. Precīzi, vai jūs varētu nu, vēl norādīt, uz kādiem resursiem būtu jāpievērš uzmanība un kas būtu nepieciešams visvairāk? Un par iespējām nākotnes nolīgumiem cīņa pret korupciju, kas arī parādītos jaunajos nolīgumos, ka jūs vērtējat šādu ideju. Un kāds ir jūsu vērtējums par tranzīta precēm Eiropas Savienībā? Ko mēs varētu darīt? Un kāda rīcība politikas tad varētu piemērot? Kas ir jūsu prāti bijis visefektīvākais veids, uh, lai cīnītos pret nevēlamām parādībām? Paldies! David, lūdzu. Man ir prieks tiešām dzirdēt, ka Augusts Frants iestājas par to, ka pilnībā jāizliec ir ziloņa kaula. Tiesniecība no otras puses visu laiku jāpatur prātā, kad ir arī melnais tirgus. Un ir jautājums, vai tagad ir tiešām domā par to, ka tas varētu tagad atbalstot, nu šādi, ka Francijas solis varētu tagad būt paņemts visā Eiropā, aizliedzot tiesniecību ar ziloņkauli. Un tālāk par Āfrikas ziloņu pārcelšanu uz pirmo pielikumu. Kāpēc īsti tas nenotika? Citu sanāksmē, lūdzu. Jā, paldies, un man arī būtu jautājums. Kur jūs runājat par resursiem muitai, muitas darbam? Piemēram, vakardien es pats biju Valencijas ostā. Mēs runājam par muitas vispāriem uzdevumiem. Tā kā tas ne tikai skar savvaļas dzīvniekus, bet muitas kodeksus kopumā. Tur ļoti daudzi pienākumi, kas jāveic muitas darbiniekiem. Miku Jīris kungs, kā jūs vērtējat Eiropas Savienības muitas nodrošinājumu un resursus? Es, piemēram, konferencēju, ka mm, dažkārt muitniekam jātiek galā 12 tūkstoši rotaļlietām. Un savukārt citā ostā jau vienam muitniekam jātiek galā 36 tūkstošiem rotaļlietu. Pat tiešām tas vispār ir iespējams. Faktiski, veikt rūpīgas kontrolas un atpazīt um, eh, savvaļas dzīvnieku kontrabandu lūdzu, jums laiks atbildēt. Paldies jums par jautājumiem un jūsu izraidīto interesi. Priekšsādātāji. Muitas metodika un praksa ir šādajā. Protams, ka daudz tūkstoši konteineru paliek neatvērti. Mums nav šāda resursa savādāk. Mēs, piemēram, saucamo risku pārvaldības metodi. Katrs sūtījums um, nu, tur ir pavadu dokumenti, komerc dati, un muļķi saņem šos datus. Turklāt to saņemam parasti ideālā gadījumā jau saulēcīgi, tad mēs attiecīgi varam rēģēt, noprecizēt, kāda veida sūtījums tas ir, kas norādīts deklarācijā, un tad varam arī identificēt atsevišķus aizdomīgus konteinerus. Mēs izmantojam arī skanerus un uh, citas metodas, lai mēs varētu atklāt reālus draudus, un ja kaut ko konstatējam, tad mēs attiecīgi atveram konteineru un pārbaudam to. Nu, mums, protams, ir jauns izaicinājums, jaunā e-komercija, ļoti daudz mazie sūtījumi, pakets, kas nekādā ziņā neatvieglo mūsu darbu. Tādēļ ja mēs vēlamies arī sadarboties ciešāk ar pastu arī piegādes dienestiem. Tas ir tāds jauns virziens, kurā mēs strādājam. Par izaicinājumiem. Pirmkārt, kur mēs runājam par privatizāciju. Dalībvalsts nodrošina, protams, tiesisko ietvaru un resursus, un tā arī mēs to sagaidām turpmāk. Tālāk, starptautiskā sadarbība ar izcelsmes valstīm un mērķu valstīm, uz kur, no kurām un uz kurām tiek tad sūtīti šie dzīvnieki. Un mēs arī vēlamies, lai savstarpēji mācītos viens no otra uzkrātās pieredzes. Ļoti svarīgi, protams, ka mēs darbojamies tieši jau izcelsmes valstīs. Te jautājums reizē arī par mm, to, ka muita galvenokārt koncentrēs uz importu, jo tas saistās arī ar nodokļu iekasēšanu, bet nākotnē būtu ļoti daudz jāpievērš uzmanība arī eksportam. Te runāja par zaudētu, nodādītiem zaudējumiem un kaitējumu valstībā un galvenokārt arī savvaļas dzīvniekiem. Tādēļ tam būs jāpievērš vēl lielāka uzmanība. Resursi, jūs jautājat revecijas par resursiem, tad mums sniedz atbalstu ASV Eiropas Savienību, starptautiskā sabiedrība kopumā. Bet tomēr uz vietas šie resursi, kas e, skar gan muitu, gan arī politi, policiju, gan arī citas tiesības sargājušās iestādes un parku uzraugus. Te mēs runājam par veselu tādu tīklu, kas uh, viss uh, prasa resursus. Mums tur vēl nepieciešama papildu resursi, lai varētu labāk cīnīties pret nelikumīgo tirzniecību. Jā, es vēl sniegšu atbildes uz jautājumu par TTIP, eh, P un TTIP. Lielos atceros, tas neskar šo sadaļu. Mūsu pieeja, ASV pieeja bijusi, kad ir vienkārši aizteno likumi, kas jau ir spēkā valstī. Mūsu savukārt priekšlikums ir tāds, ka ir jābalstās uz citas konvenciju, jāievēro šis globālais ietvers. Un DDPs piedāvā tādu plašāku, daudzveidīgāku iespēju klāstu, arī pārņemot citu valstu tiesisko ietveru. Lūk, par to ir vislielākās diskusijas. TTIP ietvaros. Cīņa pret korupciju. Tas nav tieši mans kompetences jautājums, bet kopumā mēs, protams, strādājam pie tā. Nebūs nekāds pārsteigums, ka šis jautājums, protams, ir zinām tāda sensitivitāte pašā Eiropas Savienībā. Un tagad mēs iekšēji izvērtējam šo jautājumu. Paldies! Labi, es turpināšu nekad daudz dažiem citiem jautājumiem. Tātad bija atsauc uz Francijas lēmumu aizliegt eksportu uh, uz citām Eiropas Savienības valstīm, tad ziloņkaula preču eksportu. Šādu soli arī jau paziņojas, ka spērs, tas pēdām paziņojums Nīderlande. Ir valsts, protams, ka reiz ir pretojušās un norāda, ka tas nav iespējams. Un ka tas pretinā Eiropas Savienības tiesībām. Tā ka mums ir jāsamēro tas un vēl jāizvērtē. Lai gan principā Mēs varam uzreiz teikt, ka Eiropas Savienības tiesības nepieļauj šādu soli. Tomēr mēs strādājam pie rīcības plāna, un mēs vēlamies tajā skaidri noteikt, ka mēs aizliegsim ziloņkaula eksportu no Eiropas Savienības uz citām valstīm, šo parasti Ķīnu vai arī citām valstīm. Un tas tad būtu piemērams visā Eiropas Savienībā. Mums, protams, ir precīzi instrumenti, kā mēs to varam nodrošināt, ar, lai panāktu augstu mērķi savaļas dzīvnieku aizsardzību. īpaši tad, kur tas skar uh, degonrāciju. Bet nu šis jautājums vēl tiek apspriests. Par Āfrikas ziloņiem. Jā, tās bija milzīgas diskusijas Johannesburgā, uh, puškonferences ietvaros. Plāna mm, zinā, informācija ir šāda. 28 Āfrikas valstis vēlējās, lai Āfrikas zilonis tiek iekļauts tātad pirmajā pielikumā, jeb citiem vārdiem, kam piemērot visaugstāko aizsardzību, un bija valstis, savukārt arī Āfrikas valstis, mazā grupa, kas iebilda šādam solim. Savukārt šīm mazākajām grupām reizē ir lielākajās, um, lielākā tieši Āfrikas ziloņu populācija. Tā ir jau zem, zinām, tā debata ir NVO nostājas parasti vairumā pusē. Eiropas Savienība arī šoreiz neatbalstīja šādu priešlikumu. 28 dalībās, nu, kopā arī vispār 71 valsts bija pret šādu soli nu, dažādiem iemesliem. Mēs esam pārliecībā, ka šāds solis nepalīdzētu pašiem ziloņiem, nepalīdzētu risināt malu medniecības problēmu, pat pretējais efekts varētu rasties. Mainot tad varbūt pat ierakstu, nu, kurā pielikumā tas parādās, tad tas nozīmē, ka tās valsts, kurā tas līdz šim bija kā otrā pielikuma, uh, kārtība. Viņas var ieteikt, izteikt iebildi un vienkārši apturēt un pasanāt par nederīgu šādu soli, jeb iekļaušanu pirmajā pielikumā. Nu, bija vēl daudz citu argumentu, kurus mēs izmantojam, lai neatbalstītu šādu soli. Uh, un mm, ne tikai Eiropas Savienība, bet arī daudz citas valstis tad noraidīja šo priekšlikumu. Tālāk jautājums bija par tranzītu precēm, jeb Eiropas Savienības lomu tranzītu jautājumos. Nu, šīs diskusijas daudz sarežģītākas Atsevišķos gadījumos ir, protams, iespējams rīkoties, nu vispār, kāpēc mēs piedāvājam šādu savvaļas dzīvnieku plānu, tieši tāpēc, ka ir tranzīta problēma jau. Eiropa tiek izmantot kā tranzīts dzīvnieku pārdašanai. Piemēram, falšie neīstie Vietnams mednieki, kur izrādās īstenībā Čehu pilsoņi dodas e e uz Āfriku un no, mm, tur nomedīja deguntraci. Un deguntraģa cena kilogramā ir daudz lielāka nekā zelts vai kokaīns. Tas ir ļoti augstsvērtīgs materiāls. Un tālāk viņi tad to aizved un eksportē uz Vietnamu vai pat citur. Nu, tas tikai konkrēts piemērs, kāds notiek, un mēs nevēlētos, ka tas tā turpinās. Nu, tas jau nav vienīgais, protams, un ir lietas, kuras mēs tiešām mēģinām apturēt. Tad tās preces un produkti, kas tiek ievesti caur mūsu ostām. Ostām pilnvars apturēt, konfiscēt šādus produktus. Ziemeļa Eiropas valsts eh, ir bijušas ostas, kas to brīvprātīgi dara. Piemēram, aiztur vaļa gaļu. Bet gal galā mēs nolēmām, ka jānodrošina šāds pilnvars šiem ostām, kas jau brīvprātīgi to darīja. Tas jānostoprina Eiropas Savienības tiesībās. Bet nu šeit galā lēmums vēl nav pieņemts. Cits piemērs. Vakardienas, piemēram, runā tieši par kuģi, kurš kuģo ar Eiropas Savienības karogu no Islandes uz Japānu. Līdz, ka viņš atrastos Eiropas Savienības ūdeņos, viņš būtu pārkāps dzīvotņu direktīvu. Bet tā kā viņš tagad pārved vaļa gaļu no Reikavikas uz Japānu, tad šī situācija ir sarežģītāka. Tā kā Eiropas Savienībai, protams, ir sava atbildība, mums arī ir savi tieskie instrumenti, kā mēs varam apturēt šādu praksi. Tā kā mums jāskatās, ko mēs spētu izdarīt šādā situācijā. Paldies! Jā, paldies! Um, un tātad mēs varam sēties pie otras sārundaļas, tas ir jau par īstenošanu. Un arī mums šajā gadījumā ir četri cienējami viesi. Pirmais ir Pjongo Dungakungs no Vietnamas. Viņš ir um, ENV organizācijas uh, direktora vietnieks. Tad ir tā ir uh, Vietnamas organizācija, kas kādreiz iestājas par uh, piedošana tā ir uh, Dongas kundze, kas ieradusies arī no tieši no Vietnamas uz šo sanāksmi, un es dodu vārdu uzreiz jums. Good afternoon, everybody. Can you hear me? Labu pēcpusdienu visiem. Vispirms ļoti liels paldies par man doto unikālo iespēju ierasties šeit, Eiropas parlamentā, un jūs iepazīstināt ar mūsu darbu Vietnamā, kā arī runāt par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, lai cīnītos pret uh, šādu veidu noziedzību. Jā, esmu braukus tiešām tālu ceļu, lai ierastos šeit uz publisku uzklausīšanu. Bet uh, vispirms uh, es nedaudz pastāstīšu jums par mūsu organizāciju. Mēs esam arī vietējais NVO, kur strādājam ar izglītību, mēs strādājam ar uh, šo. Uh, savvaļas noziedzību. Ar, um, mēs arī iekļaujam ļoti daudz sievietes savā darbā. Mēs šeit redzam uh, mēs arī eh, īstenojam šo septiņas. Tālāk. Par saglabāšanas aktivitātēm Vietnamā, lai cīnītos pret eh, šo noziedzību īta, uh, Vietnamā. Vietnamā mēs saskaramies ar daudz izaicinājumiem. Tātad šeit jūs redzat, ka mēs cīnāmies arī stiprinām īstenošanu, politiku, likumdošanu šajā jomā, lai apkarotu noziedzību, kas tiek veikta pret dzīvnieku faunu un floru. Tātad šajā attēlā ir jāizveido arī šis hotline telefona numurs, lai arī cilvēki varētu ziņot par uh, eh, konstatētiem pārkāpumiem, un tad, lai iestādes varētu arī reaģēt. Datu bāzē esam jau saņēmuši vairāk nekā desmit tūkstoši šādu ziņojumus, un galvenokārt uh, tie ir ziņojumi par kontrabandu un uh, floras faunas tirdzniecību. Daži varbūt no jums jau zina, ka šie skaitļi, kas no ka tātad pagājušas nedēļa tika aizturēts vairāk nekā 300 kg ziloņu kaula. 6. oktobrī tika uh, aizturēt 400 kg ziloņu kaula. Un varbūt runa ir pat par četrām tonnām, jo tie ir kuģi, kas ierodas Vietnamā ar ziloņu kaulu. Tā pati situācija ir arī šo bruņnesi, pengulinu. Jo daudz tonnas ar šo bruņnesi arī nonāk Vietnamā no citām valstīm. Par Arī tīģera imports ir visai liels no dažādām Āzijas valstīm. Tiek izmanto tieši tīģera kauli medicīnā Āzijā ļoti plaši. Tādēļ arī notiek šī tirzniecība ar tīģeriem. esam arī izveidojuši tīklu, lai cīnītos pret šo floras faunas kontrabandu. COP 17 laikā ļoti daudzi, daudzas valstis un cilvēki sūdzējās par nepietiekamu pārvaldību. Un ka daudzas valdības vispār neko nedara, lai risinātu šo problēmu. Te mēs redzam vairāk nekā desmit gadus, un jāteic, ka mēs eh, Vietamē vēl ir ļoti daudz jādara īstenošanas laikā, esam progresējuši. Arī tikāmies ar premjeru. Viņš ir informēts par šo problēmu, arī krimināla tiesa sāk strādāt ar šiem jautājumiem šogad ir ievēst, ieviestas dažā, ir dažādi arī šķēršļi Vietnamā. Viena lieta ir likumdošana, Pat ja mums ir ļoti labi likumi, īstenošana nav vienmēr ir efektīva. Eh, šo noziegumu eh, tiesības sargājušās iestādes neuzskata par pietiekam nopietnu un eh, sankcijas likumi nepiemērojas. tiesību sargājošās iestādes uh, arī bieži vien slēp pierādījumus. Lai pieliktu punktu kriminālajam tīklam, ir jāid. Jāidentificē šis noziegums, ar pierādījumiem, un tad arī ir jāveic uh, visa izpēta, izmeklēšana. Nu, varbūt jūs redzat, ka šeit ir uh, jūras bruņu rupuči, kas arī tiek uh, tirgoti. Mēs saņemam informāciju, mēs strādājam ar vīdes ekspertiem un arī konstatējām, ka vienā no noliktavām ir desmit tonu jūras bruņu rupuču Vietnamā, un tas vien 14. gadā. Tagad ir 16. gada oktobris. Šis cilvēks, kas nodarbojas ar šo bruņu rupuču tirzniecību, nemaz nav ieslodzīts. Un tā ir milzīga problēma. Mēs runājam ar, mēs bieži runājam ar valdību, atbildīgām iestādēm, lai šis darbs tiktu stiprināts. Vēl viens jautājums, ko mēs strādājam. Uh, izteikt arī apdraudēto sugu audzēšanu. Šeit jūs redzat krokodīli. Un daudzi uzskata, ka krokodīlu audzēšana ir veiksmes stāsts un ka tas ir kaut kas lielisks. Taču realitātē krokodīlu fermas eh, nogalina eh, krokodīlu savvaļā. Tad vēl viens piemērs par uh, apdraudēto sugu audzēšanu. Par tīģeru audzēšanu, kur cilvēks, kurš var uh, audzēt tirgus uh, uzglabāšanas mērķiem, bet ja mēs liekam tīģerus aiz restēm, kā mēs viņus varam izglābt? tiek pārdoti bieži vien tīģeri privātajiem audzētājiem. Pat ja viņi ievēro citas noteikums, tomēr tas ir, eh, tas nodara kaitējumu tīģeru populācijai savvaļā. Tātad. Tā ir aizvien vairāk uh, dažādu, or, dažādas organizācijas, kas vēl sadarboties ar NVO, lai aizsargātu savvaļas floru un faunu. Šeit ir daži piemēri, kā mēs strādājam ar uzņēmumiem Vietnamā. Taču ir vēl joprojām ļoti daudz šķēršļu. lielās kompānijas, kuras vēlas sadarboties, bet maziem vidējiem uzņēmumiem ir ļoti grūti sadarboties, viņiem nav pietiekama resursu un tehnikas. Iesaistīt arī uh, dažkārt nelegāla produktu ražošanā. Mēs daudz arī runājam par šiem šķēršļiem, bet tajā pat laikā ir arī daudz iespējas tagad Vietnamā. Mēs varam sadarboties, lai labāk aizsargātu savvaļas floru un faunu. Pirmā lieta ir likums par meža saimniecību. Vietnam pārskata šo likumu. Tas ir ļoti svarīgs likums, tas ir Mm, pamatlikums visai Āzijai un juridiskiem dokumentiem. Mums ir jāstrādā ar likumdošanu, lai aizsargātu šo savvaļas lofā. Un tad, tad arī jauns, jauna krimināla tiesa, kas sāks strādāt ar šie, šāda veida noziegumiem. Un ir arī tiešām daudz iespējas ar uh, īstenojot nacionālo likumdošanu, arī citas noteikumus, piemēram, runājot par arī tīģeriem, ar citas no, uh, noteikumiem ir milzīgas problēmas. EFTA arī veicina citas praksi Vietnamā. Ir šis īstenošanas process un vietējie NVO galvenokārt uh, var tieši veicināt šo īstenošanas procesu. Paldies! Thanks a lot! Yeah. Uh, for Sorry, yeah. this comprehensive... Paldies, paldies par ļoti visaptverošu pārskatu situāciju Vietnamā. Un tagad vārds Kaučmēn kungam. Tātad eh, no DHL Express eh, uzņēmuma apitā karalistē un īrijā. Tā tad uzklausīsim arī DHL ekspertu lūdzu. Kočman kungu. Liels paldies priekšsēdētāju kungs par ievadvārdiem. vārdiem. runāšu par DHL Express, un man tiešām ļoti liels prieks, ka esmu uzaicināts uz uzklausīšanu. Nu, problēma galvenokārt arī ir ļoti labi ilustrēta, to izdarīja iepriekšēji runātāji. Es domāju, jā, ka tagad visiem tas ir skaidrs, ka, diemžēl, realitāte ir ļoti skumīga un pat kritiska. Es šeit runāšu par eh, to pieredzi, kāda ir bijusi man, sadarbojoties ar atsevišķām grupām un iniciatīvām un citām lietām, eh, kas eh, DHL ir izdevies un ko mums ir izdevies kopā panākt. Vispirms es uzskatu, ka uh, griba kaut ko darīt, lai risinātu šo problēmu un aizrautība sasniegt rezultātus ir absolūti priekšnoteikumi. Un es to redzu visur. Jo runa ir par to, ka būs jāiet ļoti garš ceļš. lai izglābtu planētu, es domāju, tas ir izšķirīgi. Ļoti daudzi eksperti pesimistiski raugās uz šo nākotni, bet eh, tas nav iemesls, lai nestrādātu, lai neturpinātu šo darbu. Tādēļ arī mums ir vairākas iniciatīvas, gan eh, eh, dažādas labdarības organizācijas un dažādas aktivitātes. Arī, vispējams, esmu strādājis tas fondā apvienotajā karalistē Tanzānijā. Arī šajā Savaislauras faunas organizācijā pilnībā atjaunojot parku arī Ziemeļ Tanzānijā. Tad vēl viena iniciatīva, kur personīgi esmu strādājis, tāpat kā iepriekšēji runātāji, arī United for Wildlife Atvinas karalists iniciatīva, kas e, tika uzsākta um, 18 mēnešus atpakaļ. Šīs iniciatīva tiešām ir labs piemērs. E, mēs sākām ar ļoti konkrētu pieeju. Mērķis bija nu, darīt visu, ko varam, lai pārvaldītu savvaļas loras faunas pārvedāšanu, transportu. Tur bija sākums un beigas. Šī iniciatīvai bija jāilgst gadu. Tā iniciatīva ilga nedaudz vairāk. Mums kopā izdevās uh, tiešām arī paveikt diezgan daudz, iekļaut lielus uh, pārvadātāju uzņēmumus, piemēram, um, lielo aviolīniju prezidentus un uh, Mersk kompāniju lielo un citus lielos pārvedātājus, un arī NVO, un arī muitas. Mēs tiešām veiksmīgi ļoti sadarbojāmies ar uh, diviem, trim eh, ļoti augsta līmeņa ierēģiem tuvējos austrumos, kas strādā tieši muitā. Uh, Tad visi šie delegāti pasveid, parakstījās zem nulli tolerants politiku attiecībā uz šo uh, floras faunas pārvedāšanu. Un tas bija milzīgs sasniegums, ka visi varēja parakstīties uz šīs vienas lapas pret pārvedājumu. Vēl viens sasniegums bija arī datu apkopošanas programma. Uh, īpašas programmas, kuras mēs izstrādājām, lai varētu dalīties ar visu informāciju, ar informāciju, no nu, ar ko parasti nedalās tādā struktūrālā veidā ar muitas iestādēm dažādās uh, valstīs un arī transporta industriju, pārvedēm industriju. Piemēram, mana grupa arī sniedz savu ieguldījumu. Un es domāju, ka mēs izdarījām ko tādu, ko var noteikti arī atkārtot, no kā var iedvesmoties no šīs United for Wildlife iniciatīvas. Mēs iegavām, mēs iestaistījām arī darbiniekus un izstrādājām šo stratēģiju. Tad, tad informēt ļoti strukturēti organizējām dažādas arī iekšējos mēdījus, lai informētu visus šos 550 uh, tūkstoši cilvēku, kas strādā visā pasaulē mūsu kompānijā. Jāteic, ka šis jautājums līdz šim nav bijis ļoti uh, izplatīts un populārs. Es domāju, ka arī citvietu pārvidēm industrijā situācija ir līdzīga. Tad arī bija jāatjauno šie pārbaudas procesi, jo šī skrīnēšana, šis, šī kontrola, kā minēja iepriekšējie runātāji, ļoti sarežģīti pārbaudīt katru konteineri. Tas nav iespējams, bet mēs varam iet šajā virzienā. ir ļoti labi piemēri par tranzītu materiāla um, neorganizētiem vai nekoordinētām pārbaudēm. Piemēram, ar gaisa pārvadājumiem var darīt vairāk. Protams, ir nepieciešams investīcijas šajā rengena aprīkojumos, uh, lai pārbaudītu pasažieru bagāžu. Arī citu operatori ir veikuši investīciju šādu veidu iekārtās. Es domāju, ka tas ilgtermiņā sniegs rezultātus. Trešā lieta palīdz arī kontrolēt šos pārvadājumus trīs uh, degunrači, degunrači, kas tika pārvedāti. Mēs izglābām divus no viņiem. Un tad divus gadus vēlāk piedzima uh, mazie degunraģi, tad uh, šīs audzēšanas process arī darbojas un sniedz rezultātus. Arī gorila ģimeni nosūtījām atpakaļ uz Kongo. Un tas bija ļoti veiksmīgi. Arī tīģerus no Austrālijas, no Hajari, mm, aizvedām uz, lab uz labāku vidi Londonā. Jā, es te nevēlos aplaust par to, ko esam panākuši un izdarījuši, bet to var izdarīt jebkura transporta organizācija, ja tā vēlas to darīt. Nu, pārliecināti par šo cēlo mērķu un darbu. Tagad ir izplatīta, zinu, vairāk informācija, un uh, ko mēs redzam, ka arī čūskas, putni tiek pārvadāti arī rokas bagāžā. Informācija ir tiešām atslēgas vārds. Tas, ko es gribu pateikt, ar koordinētu pieeju, kur piedalās puses, kuras ir īpaši ieinteresētas, United for Wildlife, piemēram, un visus NVO, ja to visu varētu apkopot, apkopot viņa ekspertīzi un gribas spēku, tad var tiešām lietas uzlabot. Un tiešām tas ir arī tas. Uh, Galvenais priekšnoteikums - sadarbība, informācijas apmaiņa un jāturpina šī dinamika. Pretējā gadījumā, ja mēs novērsīsim uzmanību, tad situācija būs katastrofiska, katastrofāla. Un arī jāpiekrīt iepriekšējai runātājai arī par šo lielo apņēmību. Liels paldies! Nākamais runātājs Mišels Auvens. Arī Wildlife Monitoring Network, eh, nevalstiskā organizācija lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par šiem ievadvārdiem, un jūs jau teicāt, ka mēs esam NVO, kas arī strādā tirzniecības jomā, vēršoties pret nelegālu uh, floras, faunas un citu izstrādājumu tirzniecību. Un jāsaka, ka tirzniecība, dažādu sugu tirzniecība, uh, norisinās arī legāli, un tad mēs visi esam ieguvēji, varam pirkt uh, drēbes, mēbeles, apģērbu, um, pārtiku visā pasaulē. Tika pieminēta arī Saites konvencija, kas kontrolē likumīgu faunas un floras tirzniecību. Ir arī vairākas prasības šajā konvencijā, kas kontrolē legālo tirzniecību. Vairāk par 35 tūkstošiem sugu ir uh, uzskaitītas saites un ir nepieciešām, protams, uh, ir nepieciešams īpaši atļaus, lai varētu likumīgi importēt, eksportēt un reeksportēt šīs sugas. Diemžēl uh, šīs atļaujas tiek viltotas, uh, nelegāli kopētas un arī, arī uh, sugas ir aplamustiem dokumentētas. Pat tiešām tas mūsu darbu apgrūtina tad, kad mēs mēģinām cīnīties uh, pret uh, nelegālo tirzniecību, ko mēģinam askēt kā legālu tirzniecību. Jāsaka, ka uh, arī nelegāla sugu tirzniecība ir viena no ienesīgākajām nelegālajām tirzniecībām pasaulē. 20 miljārdi dolāru ir ieguvums katru gadu. tiek eh, tirgots eh, zīloņu kauls, eh, dēguņu ražu kauli un jāsaka, ka ir daudzas sugas, kas tiek vestas no Āfrikas uz Āziju, no Āzijas uz Āziju un arī no, uz Eiropu un ASV, kā arī uh, uz Dienvidu Ameriku. Saprotot, ka problēma tikai samilst un ka tur ir iesaistītas dažādas noziedzīgas kustības, daudzas valdības ir apņēmušās pret to aktīvāk cīnīties. Un um, nesen arī uh, ASV pieņēma nacionālu stratēģiju, lai cīnītos pret nelegālu uh, globālu uh, sugu tirzniecību. Vairākas valstis ir parakstījušas arī Kazane uh, paziņojumu. Eiropas Savienība ir saistīta sagatavojusi rīcības plānu, un iepriekšējais runātājs pieminēja United for Wildlife deklarāciju, šo Buckinghams pils deklarāciju, tātad valstis dara daudz, un šī gada aprīlī. Jata dalība valstis, Jata uh, parakstījušās tātad uh, Avio kompānijas vairāk par 260 arī ir uh, apņēmušā cīnīties pret uh, sugu nelegālu tirzniecību un kontrabandu. Un jāsaka, ka sadarbojas uzņēmumi, valsts iestādes, NVO, lai varētu uh, arī labāk cīnīties pret transporta izmantošanu uh, nelegālā sugu tirdzniecībā. Mēs vēlamies izjaukt eh, šādu transporta sistēmu nelegālu izmantošanu vai izmantošanu nelegālos nolūkos. Mēs eh, transporta uzņēmumiem sniedzam informāciju, kā var uzlabot sistēmas, eh, lai labāk apzinātu šo kontrabandu un um, labāk risinātu problēmu. Mēs arī piedāvājam dažādas apmācības pasākumus, eh, iepazīstamies ar politiskiem lēmumiem, likumdošanu, skatāmies, ko ir iespējams grozīt un uzlabot, un mēs arī informējam eh, cilvēkus. Jāsaka, ka tā ir iniciatīva, kas netiek eh, Mm, kas netiek eh, tā tad veikt eh, caur aģentūrām, bet eh, gan tieši sadarbojoties ar privātiem uzņēmumiem. Ja mēs runājam par transporta ķēdi, var saprast, kādēļ īstenošana ir milzīga, milzīgs izaicinājums. Sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Tur ir vairāki posmi, kam jāiziet cauri, tā tad muitas un vispārējie, un tur viņiem arī pat nav pilnvaru um, rīkoties šādas nelikumības konstatēšanas brīdī. Ja mēs runājam, piemēram, par gaisa transportu, runāsim par nelegālu sugu izvešanu. Uh, Tā tad eh, pasažieris to var eh, paveikt vairākos veidos. Viņš var eh, gan reģistrētā mm, čemodānā ielikt šīs sugas, paņemtās līdzi lidmašīnā kā rokas bagāžu vai arī pēc tam aizsūtīt pa pastu. To, uh... Šī kundze mēģināja ievest valstī olas dzīvnieku olas, jūs redzat, tad, kad viņi ir apģērbta, nu, tas izstās ļoti normāli un nav nekādu aizdomu. Un Jāsaka, tiek izmantoti arī rafinētāki līdzekļi, eh, tiek iz, šūti īpaši uzvalki, drēbes, lai varētu tajos paslēpt šīs nelegālās preces. Nu jā, šīs nebija tik rafinēts. Uh, eh, pārveš, pārvedāšanas veids, tā tad jūs redzat dzīves eh, tīģerēns, eh, kas tika ielikts eh, čemodānā, un tur blakus ir arī rotaļlieta, lai mēģinātu apmānīt rengēna skenerus, un vēl jūs redzat arī milzīgus ehm, ziloņkaulu daudzums. Tas pierāda, ka sistēma šī noziedzīgā sistēma ir ļoti aktīva un mums ir ļoti grūti pret problēmu tās apmēros cīnīties. Un ļoti jauki, ka iepriekšējās runātājs pieminēja rengēnus un šīs pārbaudas. Mums ir jādomā par prioritizāciju, piemēram, muitas ierēģiem un drošības ierēģiem. Viņiem ir jāmeklē viltotas preces vai galvenokārt tādu priekšmeti, kas var radīt risku apdraudējumam, nu un sugas akurāt nepiedar nevienai no šīm divām grupām. Jāsaka, ka aplūkojot eh, attēlu eh, labajā pusē, nu, varbūt tas nekādas bažas neradītu, jo, nu, eh, rengenā ziloņkauls neizskatās aizdomīgs vai bīstams, un tātad tie, kas strādā pie skeneriem, šie operatori, viņiem arī nav norāžu tādas lietas meklēt bagāžā. Mēs arī veicām pētījumu, mēs piedāvājam dažādus piemērus nozarei, stāstot, kas notiek, kā cilvēki mēģina apiet likumu. Un bija arī vairāki piemēri, kā mēģina apiet drošības kontroles tiek mēģināts vest um, uh, sugas ārā uh, dzīvnieks un augs vest uh, caur tādām lidostām, kur ir mazāk drošības, citreiz bagāža tiek uh, it kā pazaudēta vai reģistrēta un saņemta vēlāk. Citreiz cilvēki saka, ka šī bagāža vispār viņiem nepiedar, un ir arī sūtījumi, kas ceļo no vienas valsts uz otru, uz riņķi un apkārt, mēģinot atrast nu, tādu kaut kādu vājo posmu drošības pārbaudē. Un, jā, mēs redzam, arī ir bijusi sadarbība, piemēram, arī uh, ka noziedznieki sadarbojas ar eh, darbiniekiem eh, lidostās un ir eh, arī tāda ir līdzzinātāji viņiem. Un, arī muitas darbinieki ir eh, tikuši informēti, mēs mēģinājām informēt arī nozari pašu, labāk piedāvāt apmācību, materiālus, un jo vairāk cilvēki apzinās šo nelikumīgo darbību apjomu, jo labāk, eh, un jādomā arī, kā sadarboties labāk ar tiesību sargājušām iestādēm. Bieži vien nākas dzirdēt, ka lai gan tiesību sargājušām iestādēm bija kāda kontaktpersona vai informants, bija grūti noķert noziedzniekus un arī konkrēti skaitļi šeit nav zināmi. Tāpat tiek piedāvāta arī informācija par uh, um, piedāvātajiem resursiem, un privātā sektora operatori nu nav eksperti dažādu sugu atpazīšanā, bet viņiem ir jābūt informācijai, ar ko sazināties, ja ir kādas aizdomas. Un jādomā arī par tiem riskiem, kas rodas pārvadājot sugas, ne tikai domājot par risku, kas nodarīts sugām, bet domājot arī par pasažieru drošību un veselību. Uh, Ja jūs, piemēram, iebāžat kādu dzīvnieku uh, čemodānā vai mēģināt to pārvadāt pie sava ķermeņa, tas akurāt varbūt nepārkāpja jatas bagāžas noteikums, bet tas nodara, tas var um, radīt risku citiem cilvēkiem, jo tiek pārvadāti arī bīstam un indīgi dzīvnieki, un tas apdraud arī citu pasažieru drošību. Uh, Galvenie aspekti, par ko mēs runājam, ir eh, vairāk informācijas, informācija, dalīšanās informācijā starp eh, tiesību sargājušām iestādēm un privāto sektoru eh, aktīva lēmuma pieņemšana, bet mēs tāpat arī vēlamies, lai šādi noziegumi tiktu atzīti par nopietniem startautiskiem noziegumiem, lai tiesības sargājušās iestādes varētu pret to vērsties. Paldies! Un tagad pēdējais runātājs šajā kārtā ir Fandēvna kungs, kas ir Interpola drošības koordinators. Es saprotu, ka viņš tātad runās tieši par noziegumiem. Paldies! Nu jā, jums šodien vajadzēja trīs uh, holandiešu uzvārdus izrunāt van dēn, tātad tas tāds, tā ir tāda īpaša uh, holandiešu valodas skaņa, un jums nav viegli to uh, izrunāt, es saprotu. Es šeit pārstāvu Interpolu, un man liels prieks bija šodien ierasties pie jums un. Uh, Es jums arī varu parādīt uh, dažus attēlus, un tie papildina Mišelas uh, eh, stāstīto. Jāsaka, tad, kad strādāju Rotterdamas policijā, mēs aizturējām kontrabandistu, kas uh, vairākas uh, dzīvniekus pārvadāja savās apakšbiksēs, tātad viņš putniņus uh, pārvadāja savās apakšbiksēs, un uh, vēl arī bagāžā bija vairāki putniņi. Uh, un mēs šo cilvēku ļoti labi eh, pazinām, kā uh, narkotiku tirgotāju, un viņš teica, ka īstenībā šos putniņus var pārdot nu, par 6000 eiro katru, un ja viņu uh, noķer, tad viņam ir jāmaksā tikai 500 eiro sots, un viņš pat varētu atgūt šos putniņus. Uh, Un tā tad maz risks, augsta pēļņa, nu, kas varētu būt vēl labāk. Un Interpolam ir jāatbalsta um, dalību valstis, lai tās varētu labāk īstenot likumu varu, cīnoties pret no, nozīmīgiem noziegumiem un terorismu. Un jāsaka, ka vidus noziegumi ir ļoti nopietni noziegumi. Kopš 2014. gada sākumā ar ANO vides uh, programmas paziņojumu uh, vidus noziegumu skaits ir tikai pieaudzis par par 26%, un ir bijis ļoti daudz diskusiju, cik uh, lielas summas tur apgrozās, kādas definīcijas ir jāizmanto, un mēs šeit runājam par 91 līdz 280 miljardiem dolāru katru gadu tas ir vismaz eh, divkārt eh, augstāk nekā tas, cik eh, liela summa tiek piešķirta attīstības valstīm, lai tās varētu atvesļot savu tautsēmniecību un garantēt stabilitāti. Vides noziegums, tās ir visas nelegālās aktivitātes, ko veids noziedzīgas organizācijas, lai gūtu pēļņu, radot kaitējumu ekosistēmai. Vīdes noziegumi ne tikai nodara kaitējumu ekoloģijai, nē, tas nodara kaitējumu godīgiem uzņēmējiem, rada milzu skādi godīgai ilgspējīgai attīstībai un tāpat arī drošībai un stabilitātei. Un jāsaka, ka vīdes noziegumi bieži vien iet rokrokā ar citiem. Un mēs te varam runāt ne tikai par manis pieminēto individu, bet kas. Um, pārvadāja putnus, bet arī uh, par milzīgiem uh, noziedzības tīkliem. Mēs runājam arī par eh, narkotiku tirzniecību, kibernoziedzību, finanšu noziegumiem, korupciju un ir ļoti daudz uh, citu um, noziedzības formu, kas uh, iet roku rokā ar vidas noziegumiem, tajā skaitā terorisms. Terorisms arī tā tiek terorizēts, šeit ir nepārprotams saiknes, mums gan, diemžēl, vēl nav pietiekami daudz pierādījumu tam. Jāsaka, ka mums ir jāpieņem politiski lēmumi, lai pret to varētu cīnīties efektīvāk. Cīņa pret vidas noziegumiem ir ļoti svarīga Interpol dalību valstīm. Mēs nosūtījām arī anketu visiem nacionālajiem birojiem dalību valstīs, lai varētu pavaicāt par uh, tendencēm uh, eh, vīdes noziegumu jomā un par attiecīgajām politiskajām nostādnēm. Daudzām valstīm uh, cīņa pret vīdes noziegumiem ir nacionālā prioritāte. Tā atbildēja 87% no valstīm. Mums ir jāatbalsta mūsu uh, dalībvalstis, ir jācīnās pret vides noziegumiem, bet jāsaka, ka mēs pret to nevaram cīnīties nu, vieni paši, ir jābūt uh, visiem saliedētiem globālā līmenī. Un es pats kā policists uh, to esmu ļoti bieži vien pieredzējis, un ja, piemēram, kāds ir nogalināts, tad mums nevienmēr ir jāsadarbojas ar citām valstīm, protams, ir jāsadarbojas ar prokuratūru un tiesām, bet ja runājam par vīdes noziedzniekiem, tur ir iesaistīts tik daudz dažādu iestāžu, tas, protams, sadarbību neatvieglo, bet tā, tā ir nepieciešama ir jābūt starptautiskai policijas sadarbībai, ko koordinē Interpols, kā arī ANO un privātā sektora iesaistēji. Mums arī ir uh, eh, riska izvērtēšanas programma, ko veicam kopīgi ar ANO, jo ANO ir eh, viena no galvenajām organizācijām, kas rūpējas par vides likumdošanas ievērošanu. Un Interpol sadarbojas ar daudzām vides organizācijām un mums ir jādomā arī par pietiekam labiem vērienīgiem projektiem, lai varētu labāk piekļūt finansējumam, tādam kā globālajam vides fondam. Ir jābūt multidisciplinārām un uh, multipartnerības sadarbības formām, lai sasniegtu mūsu kopējos mērķus. Uh, kolēģis no, vi, no muitas organizācijas jau pieminēja, ka 2010. gadā uh, tika izveidot šis starptautiskais konsorcijums, lai cīnītos pret vīdes noziegumiem, jā, šis ir sarežģīts saīsinājums, nu, angļu valoda nav no man dzimtā, man to vēl joprojām ir grūti izrunāt. Un te sadarbojas ANO, Pasaules muitas organizācija, uh, organizācija, kas cīnās pret uh, narkotiku un uh, pret uh, kibernoziedzības vienību. Mums ir jābūt sadarbībai vietējā, nacionālā un reģionālā līmenī. Uh, Un tagad ir paredzēta jauna programma no 2017. līdz 2020. gadam. Tā tika prezentēta starptautiskajai donoru kopienai, lai varētu uh, mūsu darbu veikt rezultatīvāk. Daudzas no šīm aktivitātēm, uh, no ar visām tām es nevaru jūs iepazīstināt, uh, finansēja Eiropas uh, komisija. Uh, Ar apvienojot spēkus ar mūsu mandātiem, mēs varam patiešām paveikt daudz un ir jābūt labai sadarbībai visā tiesību sargājušo iestāžu ķēdē, jābūt tā tad arī sadarbībai uz vietām, mēs sadarbojamies ar parku, dabas parku sargiem, ar prokuroriem, ar tiesnešiem, un viens no produktiem, Viens no projektiem ir pārskatīt mūsu izvērtēšanas instrumentus. Tas ir IQIC eh, instrumentu kopums un Interpols kopīgi ar citām organizācijām strādā, lai IQIC varētu stāties spēkā. Šī programma nesen tika prezentēta un eh, ar to iepazīstināsim arī donorus jau šajā gadā. Mēs esam arī eh, sadarbojušies ar dažādām darba grupām, vienībām, ar Crime Stoppers International, un pateicoties šai partnerībai, arī pilsoņi, tā skaitā cilvēki, kas strādā transporta jomā, varēs uh, ziņot informāciju par kriminālām aktivitātēm. Nu, nevienmēr cilvēkiem ir uh, viegli saprast, kur par to ziņot, kur. Uh, Uh, griezties ar savām aizdomām, bet tagad uh, ir šis Crime Stoppers International mm, tīmeklis, kur to varēs darīt. Jāsaka, ka ir arī jāievieš papildus pasākumi runājot par ilgtspēju un dabas aizsardzību, jo noziegums ko, uh, skaits tikai pieaug. Interpola izmeklēšana ir arī uh, vērojas, kā notiek nelegāla uh, zvejniecība daudzās valstīs, un ja runājam par nelegālu koku ciršanu, mēs arī esam uh, ņēmuši vērā, ka ir daudz dažādu veidu finanšu noziegumu, kas uh, uh, tikai veicina mežu izciršanu Amerikā un uh, Āzijā. Koks nebieži vien nenāk no izcelsmes valstīm, bet tiek apstrādāt pēc tam citās valstīs valstīs, lai to vieglāk varētu pārdot. Pateicoties koksnes regulējumam, pēdējos gados ir jau panākts daudz, bet joprojām ir jādara vēl tikpat daudz, ja ne vairāk. Mēs arī cīnāmies pret nelegālu malu medniecību un zvejniecību Āfrikā un citos kontinentos, bet jāsaka, ka diemžēl daudzi noziedznieki ir aktīvi arī transporta jomā, Mēs arī ar. Uh, uh, daudziem organizācijām apmaināmies ar informāciju, lai varētu savus ir, eh, instrumentus eh, izmantot auglīgāk, lai varētu iegūt vairāk informācijas un varētu informēt arī starptautiskās tiesības sargājušos orgānus. Mēs arī izmantojam jaunas instrumentus, lai varētu atrast starptautiskus noziedzniekus. Pateicoties tam, mēs varējām arī aizturēt kādu Kenijas pilsoni, kas slēpās Tanzānijā. Mēs uh, izplatām informāciju, mēs tāpat runājam arī par uh, piesārņošanas riskiem mēdījiem un citreiz aģentūrām šo darbu vienā pašām veikt nav viegli, bet es gribēju teikt, ka jā, varētu runāt daudziem policijas aģentiem, ir citas prioritātes, varbūt, nu, dzīvnieku tirzniecība nav tā pirmā, jo ja tagad taču ir terorisms, cilvēku tirzniecība un daudz nopietnu noziegumu, tādēļ ir ļoti grūti um, pietiekam daudz uzmanības pievērst tieši vides noziegumiem, bet ja mēs runājam par tādu, nu, konverģenci, tas ļauj cilvēkus pārliecināt vienkāršāk. Kapacitātes izveide tika pieminēta jau vairākas reizes. WCO ir ļoti uh, labas kapacitātes, lai veicinātu eiro, informācijas apmaiņu. Tas ir jāizmanto pilnībā, un uh, tā var sniegt arī operacionālo atbalstu valstīm, kas ir tik ļoti nepieciešams. Es varu teikt, ka Interpol ir nepolitiska organizācija, kas cīnās pret organizēto noziedzību, tajā skaitā vides noziedzību. Mēs bieži vien darbojamies arī transkontinentāli, un uh, kontrabandisti bieži vien izmanto arī tādas legālas piegādes ķēdes. Tieši tādēļ informācijas apmaiņas ar dažādiem sektoriem ir izšķirīgi svarīga, lai varētu uh, um, iejaukties pietiekami ātri un kvalitatīvi. Tas varētu paaugstināt arī sāpratni privātā sektora vidū. Tādā veidā mēs varētu mēgt mazāk iejaukšanos un pārbaužu. Mēs esam gatavi arī turpmāk strādāt pie e- ekoloģiskās drošības, lai garantētu stabilitātu un mieru. Paldies! Thanks a lot. Mr. Doin. Jā. Yeah. Paldies jums. Lūk, ir tā to izrunāšana par flāmu un uh, holandiešu vārdiem. Mums ir dūna uh, zināms vārds, līdz to tas nav tik sarežģīti. Jautājumi lūdzu, jā, deputāti. Jā, Hannes arī paldies jums par šiem komentāriem. Ir prieks dzirdēt par jūsu atšķirīgām pieejām, daudzveidīgām pieejām, uh, mēģinot, protams, iesaistīt cik vien plaši iespējams arī privāto sektoru. jūs arī norādat zināmiem uzlabojumiem. Kā jūs rēķinat, eh, kāda vēl varētu būt papildus uzlabojumi? Es vismaz šo jautājumu gribētu pārspēlēt pilnīgi visiem. Kas būtu tas izšķirošais mirklis, kas spētu nodrošināt kādu arī pagriezienu punktu? Un mēs dzirdējām arī jau šodien tādu Interpolu pieredzi, kas ir tas veids, kā mēs varētu tomēr uzlabot situāciju. David? Valmārē, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies um, šiem visiem mūsu viesiem, kas mums ļoti palīdz izpēšu jautājumu. Un jābūt, nu, vēl gan man būtu tāda vēlme, lai šo jautājumu tiešām sabiedrība izprastu tikpat dziļi, kā tas tiešām pelnījis. Ļoti svarīgi, ka tieši apzinoties transporta lomu un muitas lomu, mēs varam iznākt jūs arī pieejas. Es gribētu turpināt to, ko jūs sacījāt Galvenā problēma ar transportu tas, ka te ir runa par jau galvenokārt mirušu dzīvnieku transportēšanu. Te vajadzētu aktīvāk vēl droši vien runāt par valstu un NVO iesaist, lai nekas līdz tam tik tālu vispār nenonāktu. Tātad, lai būtu lielāks atbalsts tieši parku uzraugiem, kas varētu aizsargāt dzīvniekus parkos. Un tas nozīmē, ka viņus ir gan jāsagatavo, gan arī jāprīko. dabai, savas dzīvniekiem ir skaidrs savu vērtība. Un turisms, kā mēs to saprotam, vai tikai fotografēšana, vai arī tomēr medības, mēs redzam, ka tas bieži vien saistīts ar darba vietām, ekonomiku, bet jāsaka, ka tas pirmkārt būtu jāsastāv tomēr uz dzīvnieku aizsardzību. Mēs zinām, ka daudz kas tiek pārvērdās, um, tas bieži vien nonāk arī mūsu galdos, restorānos, un tas ir jautājums, protams, kas mums ir jāizvērtē, vai mēs to varam pieļaut. Labi, paldies tad visiem ekspertiem vēlreiz iespēja izteikties. Sāksim ar mūsu cienīto viesu no Vietnamas. Lūdzu, jūs varētu atbildēt uz jautājumu. Yes, sir. Uh, regarding the, the comment about the screening. Jā, te bija jautājums par to. Mēs, protams, varam piekrist, ka jā, te ir jautājums, kā mēs izglītām sabiedrību, kā mēs palīdzam viņam apzināties šīs problēmas apmērs, lai aizsargātu savvaļas dzīvniekus. Mums ir bijuši, protams, arī savas programmas, kā mēs mēģinām izglītot cilvēkus Mēs arī vēlamies, lai cilvēki reaģē un sadarbojas ar valsts iestādēm, arī izvērtējot riskus. Tas viss, ko sacīju iepriekš, mums ir jāizglīto, jāizglīto sabiedrību par šiem jautājumiem. Bet tas jau nav tāds īstermiņa pasākums, tas prasa lielas investīcijas un darbu ilgtermiņā. Mēs ļoti daudz to esam darījuši Vietnamā. Savādāk nu, nav vispār iespējams strādāt. Mums ir jānodrošina arī mūsu piemēroto politiku īstenošana. Ceru, es atbildēju jautājumu. Paldies, Kačenkungs, tā lūdzu. Jā, par datiem un uh, tālāku datu izmantošanu. Mans kolēģis no Interpol tieši runā par to. Kad ir iespēja, kā Pasaules tirzniecības organizācija uh, un muitas organizācijas un Interpols izmanto šos datus. Tas ir iespējams. Es arī redzu, ka tas var būt ļoti spēcīgs instruments. par sabiedrības apziņas kāpināšanu. Mani kolēģi Tanzānijā un citās vietās ļoti labi apzinās, ka iepriekšējais paudzes nu, nemainīsies. Tur ir milzīga korupcija Subsahārā Āfrikā. Tur būtu grūti iztēloties, ka tas varētu mainīties. Bet ar bērniem, protams, ir cits stāsts. Un tādēļ ja nevalstiskās organizācijas strādā, izglīto, uh, iet uz skolām, sagatavo arī skolotājus. Un tieši viņiem arī būtu jāvelta visa enerģija turpmāk šādam darbam. Ovens un tālāk. Paldies! ja par izglītību sabiedrības sakā um, izpratnes veicināšanu. Tie ir tādi svarīgi uzdevumi ilgtermiņa. Mēs esam arī daudz naudas tam veltījuši, un tas ir nemitīgs tāds vingrinājums, mēģinājums uzlabot un uh, skaidrot sabiedrībai, izkliedēt dažādas mītus par piedāvātām medicīniskām īpašībām. Um, kas viņus tā kā stimulē pirkt, iegādāties dažādu veidu savaļas produktus. Bet ir droši vien, ka ir tā, ka nepietiks tikai šo izglītošanas darbu. Izglītošana un pat problēmas apzināšanās pati vēl neatrisina problēmu. Tā ir organizētā nosiecība, kas to dara, un tādēļ ir jāparīkos tomēr iz, e, spēcīgāk. Iesaistām arī privāto sektoru cīņā pret šādu nelikumīgu darbu. Un to es tikai vēlreiz uzsvēru, ka ir jāsako arī tākoš, nākošiem posmiem. Mandoņa kungs tālāk lūdzu. Paldies. Jā, šis jautājums, kurš varētu būt šis pagrieziena punkts, uz kuru var tā kā lielā likme, uz ko mēs varētu likt, un tad viss mainītos, un tāda, diemžēl, atbildi nav iespējama. To arī atklāja konference Londonā, Kasanī un Hanojā arī. Tad mums jāskatās vispār sabiedrības attīstība, ilgspējīgas um, maisamniecības, kas darbojas un um, kaut cits ienākums. Arī tas, ko teica Obermajer kungs, tātad par datu apmaiņu. Uh, Mēs Interpols esam gatavi, protams, arī sniegt atbalstu investi... iz, iz, izmeklējošanas darbā. Mēs vēlamies, protams, tiesu, tiesu aizsargājušo eh, iestāšu darbu stiprināt no savas puses. Jūs sakat, policija kopā ar parku uzraugiem, policija kopā ar muitu. Mēs atbalstām šādu kombinācijas un arī vēlamies to stiprināt. Tātad daudzu aģentūru sasaisti, kas veido kopīgas komandas, kas nodrošina informācijas apmaiņu un līdz to padara mūsu darbu vienkāršāku. Paldies jums visiem! Nu, esam pienākuši pie mūsu sarunas beigām. Paldies jums visiem, ka jūs ieradāties, paldies, ka piedalījāties. Un īpaši vēlos pateikties mūsu viešanai no Vietnams, kas uzņēmās šo garo ceļu, kas bija arī leizē tomēr ļoti vērtīgs, manuprāt, pienesums mūsu diskusijām par savvaļu un par Vietnams pieredzi. Eiropas Savienība reizē gan uh, uh, nozīmīgs mm, avots gan mērķa, gan arī tranzīta valsts. Un tas, ko mēs šodien dzirdējām, īstenībā nav īpaši iepriecinoši un nav nekāds kompliments pašai Eiropai. Nu, mēs ceram, ka nākotnē, nākamā sarunā mums varbūt jau varēsim atskatīties tomēr būtiskiem uzlabojumiem situācijā. Svarīgākais, ka mums ir saskaņots rīcība politikas. Un pats uh, lielākais uzdevums ir un paliek. Un kā mēs to varam risināt, tie uzdevumi ir mūsu priekšā arī caur tirzniecības nolīgumiem. kas arī jāveido saskaņā ar visām Eiropas Savienības rīcību politikām. Iesaistot arī privātu sektoru, privātu partnerību veidojot un uh, strādāt kopā ar uzņēmējiem un turpinot sabiedrības izglītošanu. Nerunā tikai par sabiedrību kopumā, bet arī par tādu vispār arī precīzu iestāžu sagatavošanu, lai viņi labāk izprastu uzdevumus, jo šie izaicinājumi īpaši uz robežām, ostās ir milzīgi. Un tas prasa papildus arī resursus muitai, lai viņi spētu nodrošināt labāku kontroli un koordināciju. Un tad mums izdotos tāds liels solis uz priekšu. Cīņā pret savvaļas dzīvnieku tirzniecību. Mēs šo jautājumu paturām mūsu redzeslokā. Mm, Maklārkins kundze sagatavās arī ziņojumu. To mēs izskatīsim 28. un 29. novembrī un tas paliks arī mūsu acu priekšā domāt par turpmākajiem nolīgumiem, starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem. Droši vien, ka būsim labāk sagatavot tagad tos jautājumus saprast un risināt nekā līdz šim. Paldies jums, ka atbraucāt, un tādā esam izskatījuši jautājumu. So, now we are going to. Nu, ko dāmas un kungi, pārējām pie desmitā darba kārtības punkta. FC īstenošana. Un dodu vārdu vēl kungam, lūdzu. Merci, monsieur le président. Je vais être rapide parce que je voudrais pas la. Pavisam īsi priekšsētāji nevēlos nevienu garlaikot. Es domāju, jā, mēs visi esam nonākuši pie viena secinājuma. Eiropai nepieciešams investīcijas, valsts investīcijas, privātās investīcijas. E, tas viss ir tajā, ko mēs saucam par Junkeru plānu. Un te mūsu komitejai ir jānāk lajā ar, ar atzinumu par e, komisijas priekšsēdētāju paziņojumu. Viņš apliecināja savu vēlmi EFSI arī papildināt ar ārējo dimensiju, lai stimulētu uh, Eh, investīcijas attīstības projektos Āfrikā un mm, kaimiņu valstīs. Ja piekrītat, tad es eh, vēlētos arī atbalstīt šādu rīcību, bet to, tomēr noteiksim nosacījums un principus. Pavisam īsi. Pirmā lieta - FC ir um, instruments, kas ir mūsu rīcībā, bet tam ir jākalpo arī, lai finansētu projektus, kas uh, ir riskanti, inovatīvi, kas, netik, kas citādi nesaņem finansējumu, piemēram, digitālajā sfērā, enerģētikas sfērā. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta par Eiropas budžeta mobilizāciju, kas ir nepieciešama, lai šis instruments darbotos. Dalību valstīm ir jāsniedz uz garantijas. Ir desmit valstis, kas to ir izdarījušas, bet arī trešās valsts piedalās, jo īpaši Ķīna. Es gribētu, lai tas arī parādītos nāc uz balta, ka Ķīna ir jāiesaistās šāda veida projektā. Jūs saprotat, cik uh, eh, steidzamas ir debatas pār tirgus uh, status piešķiršanu par MVU aspektu šķietas ļoti labi darbus, un Francijā un Itālijā, cik man zināms, vajadzētu vēl vairāk arī mudināt uh, šo mazo vidēju uzņēmumu internacionalizāciju, jo tieši šie uzņēmumi visvairāk rada darba vietas, arī paplašināt platformu FC konsultantam, arī piešķirot pilnveras uh, atbalstīt eksportu par FC ārējo dimensiju. Junkers pateica, ka viņš vēlas arī investīciju plānā 44,80 miljonus eiro atvēlēt Āfrikai un kaimiņu valstīm, tad mēs redzam, ka tas ļoti ambiciozs piedāvāja viens šīs investīcijas, kas tiek veiktas plānas uh, kontekstā, ka tās papildina jau esošās investīcijas, jo īpaši, ko veic attīstības rekonstrukcijas bankas, nekādā gadījumā nu, šīs, šī investīcija nevar aizstāt šī pārējās investīcijas, tātad papildinošais efekts. Uh, Nu, tad arī, protams, mēs nevēlamies gūt kādu pēļņu um, Āfrikā, um, bet gan palīdzēt uh, šīm valstīm, ņemot vērā, kā tās tagad atrodas ļoti kritiskā situācijā, no kurienes dodas prom ļoti cilvēku. Lūdzu, tādas attīstības perspektīvas pavisam ātri un īsi, un ar prieku gājas uh, uzklausīšu ēnu referentus. Paldies, ka uzklausījāt mani. Šī ziņojums, pat ja tas ir īss un komitejai jāsniedz atzinums. Tomēr tad arī mēs piedalīsimies šajā ambīcijā investēt vairāk nākotnē, lai labāk sagatavotu rītdienu. Merci beaucoup, uh, Mr. West. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs, sakāros kungs. Es arī varu atbalstīt to, ko tikko teica referents. Uzskatu, ka EPSI ir jākoncentrējas uz rūpniecībām, industrijām, nozarēm, kas rada pievienoto vērtību, atbalstot konkrēt spējīgas ekonomiku. Es uzskatu, ka arī ir jāreitinās ar proaktīvu un efektīvu administrāciju atbilstīgi šim atzinumam arī jārauga, kā Ķīna tur var piedalīties. Tur nevajadzētu paredzēt nekādu veidu kompensāciju, jo īpaši, ja mēs runājam par eh, tirgus ekonomikas status piešķiršanu Ķīnai. Tad jārespektē arī, eh, protams, Eiropas noteikums atvers Vēlos īpaši atbalstīt Junkera plānu un to, ko viņš sacīja savā runā par uh, stāvokli Eiropas Savienībā. Viņš uzsvēra, ka FC fondam ir jāparedz arī ārējā dimensija. Finansējuma līmenis šai fondām. Nu, finansējumam ir jābūt caurskatāmam un, eh, dalību, un uzņēmumiem ir arī jābūt piekļuvēji konsultāciju platformai par ārējo tirdzniecību. Vēl viens kompetences eh, līmenis MBU, jūs zināt, veido 90% no uzņēmumiem Eiropā. MVU ir tieši mūsu ekonomikas mugurkauls. Tad investīcija plāns, kā to aprakstīja savā uzrunā Junkera kungs, šim plānam ir jākoncentrējas uz trim galvenajiem elementiem - padarīt MVU pieeju starptautiskajiem, nodrošināt pieeju starptautiskajiem tirgiem, atbalstīt eh, MVU eksportu. Šim eh, fondam jānodrošina arī labāku līdzsvaru geogrāfisko uh, nosegumu, kā arī jāņem vērā Eiropas valstu attīstības līmenis, lai varētu veicināt labāk trešo valstu integrāciju um, pasaules ekonomikā. Tad arī vēlos norādīt, ka imigrācijas un imigrācijas iemesli jautājums, kas ir ļoti liels izaicinājums pašlaik Eiropai. Nu, arī šis tēma loks, protams, ir uh, jāmina FC mērķu sarakstā šajā ārējā dimensijā. Ļoti būtiski atbalstīt šo pārobežu, uh, pro, uh, šos pārobežu projektus. Un visbeidzot. Nu, Eiropas parlaments spēlē arī uh, svarīgu jau lomu PFC īstenošanā. Un par šiem punktiem priekšēdēji un godētie kolēģi arī nākšu klajā ar grozījumiem. Paldies! Gracias. Now for the East. Paldies, Lūnskungs, Ekārvārdā. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies referentam par eh, ļoti labo darbu, kas jau ir paveikts. Līdz šim mēs kā EKR varam atbalstīt vispārējās politikas principus, kas ir šajā atzinuma projektā, jo īpaši mēs atbalstām trešo punktu par eh, MVU piekļuvu starptautiskajiem tirgiem. Mēs to arī redzam un nosakām sev kā prioritāti, kad nepieciešams stiprināt šo atbalstu. MBU es arī biju Jāna referenci Ekon komitejā par šiem jautājumiem daudz uh, runājām, bet nu tad tas netika iekļauts. Tagad atkal par to runājam. Nu, ļoti labs solis uz priekšu. Otra lieta. Mēs arī varam piekrist tām, uh, kā ir fondam tagad šis ārējais, uh, ārlietu politikas elements. Tas ir ļoti saskanīgi ar mūsu politikām mm, starptautiskajā. Uh, arēnā. Lai arī šis EPSI vairāk iekļautu privāto sektoru. Privātais sektors kļūst uh, līdzās tradicionāliem valdības un uh, um, nevalstiskajām organizācijām kļūst par ļoti svarīgu partneri lai nodrošinātu iekļaujošu ilgspējīgu attīstību. Veidojot valsts un privātās uh, partnerības, lai tādējādi arī tiktu sniegts jaunas iespējas Eiropas attīstības politikā, lai tās būtu efektīvas. Un visbeidzot, uh, komentārs viena lieta, kas, manuprāt, trūkst šajā atzinumā Te netiek runāts par saikni starp šīm investīcijām un mūsu Eiropas imigrācijas politiku. Vajadzētu tomēr izcelt uh, šos svarīgos jautājumus par readmisiju, par atpakaļnosūtīšanas nolīgumiem. Uh, šo punktu, es domāju, jūs varētu iekļaut atzinumā, lai nu kā es arī iesniegšu grozījumu, kas uh, tieši to arī piedāvās, bet nu esmu gatavs sadarboties. Uh, lai izstrādātu atzinumu līdz eh, šim tas eh, ir ļoti labs. Atbilst mūsu politikām. Paldies! Kellers kundze. Ēnu referente. Paldies referentam mēs varam atbalstīt uh, jūsu ziņojumu. Kas mums īpaši patīk, nu tas, ka EFSI aktivitātēm ir jābūt arī savietojumam ar Eiropas Savienības ārlietu darbības mērķiem. Un arī, ka ir jā. Ja cīnās pret imigrācijas mērķiem, saknēm, eh, iemesliem, pareizāk sakot. Te es nevaru piekrist, nē, ne, es nedomāju, ka te mums vajadzētu izmantot šo tekstu, lai eh, tagad vest sarunas par eh, admisijas nolīgumiem, bet, kā es saprotu, referents arī vēlas runāt tieši par imigrācijas un nabadzības iemesliem. Tas varētu būt pat ilgtspējīgāks risinājums. Neizmantosim šo kā iespēju, lai, nu, vēstu sarunas par readmisijas nolīgumiem. Tad arī piekrītu tam, ka FCR politikas aktivitātēm ir jābūt papildinoša rakstura ticības projektiem, kas jau tiek finansēti, šīm projektiem ir jābūt, um, nu, riskantiem un mazā apmēra. Mēs arī vēlētos te stiprāku vārdojumu, lai tas viss arī sasaucas ar attīstības politikām. Divas jomas, nu, kur varbūt mēs vēl tik ļoti nepriecāmies, ir šis Ķīnas uh, jautājums, jo komisija ļoti skaidri pateikusi, ka tas ir izslēgts. Es nezinu, vai tagad tas ir jāmin, ņemot vēl vērā to arī, kā. Ka dalību valstis ļoti aktīvi darbojas Azija infrastruktūru investīciju bankās. Nu, lūk. Lai nu kā, nu, mēģiniet mūs par šo pārliecināt. Arī par MVU internacionalizāciju. Jā, bet kā tas tieši notiks? Kā tam ir jādarbojas? jo izskatās, ka EPSI drīzāk ir izveidots tā, ka ātri tiek aizdota uh, liela nauda, bet tas varbūt nemaz nesasaistās ar MVU internacionalizāciju, un tas arī nemaz nav tik ļoti orientēts uz risku. Varbūt uh, šie divi jautājumi vēl būtu jāprecizē, bet kopumā labs darbiņš. Takulkungs. Paldies! Tātad arī runāšu kolēģis vārdā, šākas vārdā. Tātad šis darbs iet pareizā virzienā. Eiropas strateģisko investīciju fonds ir izveidots vairāk nekā gadu atpakaļ. Rezultāti globāli ļoti pozitīvi no nu, 350 miljārdiem eiro, kas ir mobilizēti, 62% ir privātais finansējums. Tālāk par, um, par FC ārējo dimensiju es vēlos paust sekojošas idejas. Vispirms, FC mobiliz Mobilizētiem fondiem ir jākalpo nodarbinātībai un izaugsmēji. Otrakārt ir jāturpina piesaistīt ārvalstu investīcijas, jādaudz Jā, daudz veido arī mūsu resursi, nevajadzētu būt atkarīgiem no Ķīnas treškārt. MBU internacionalizācija. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk par EFSI uh, ārējo dimensiju. Tam visam ir jābūt, protams, saskanīgam ar investīciju piesaisti un stiprināšanu Eiropā. Un visbeidzot, Eiropā jāsniedz ieguldījums, lai uzlabotu investīciju apstākļus iekšējā tirgū. Tirzniecības politikai šeit spēlējama ļoti svarīga loma. Lot, Paldies vārds komisijai. Florentīna Hotmaier. Paldies. Paldies, um, dāmas kungi deputāti, par interesu interesanto diskusiju. Es strādāju ekonomisko finanšu lietu ģenerāla direktorātā. Paldies par man doto iespēju atbildēt uz diskusijām, izteikties. Kopumā komisija atzinīgi novērtēja komitejas atzinumā pozitīvo vērtējumu pāri investīciju plānu un arī par šo ārēju investīciju plānu un grib minēt dažas lietas. Uh, Vispirms skaitļi par EFSI. Vienu gadu laikā EFSI ir mobilizējis 127,2 miljārdus eiro investīcijās 27 dalību valstīs. Tas 290 tūkstoši MVU visā Eiropā arī saņem šo naudu. Uh, esam piesaistījuši arī citus investīcijā avotus, un tas bija viens no FC galvenajiem mērķiem, gandrīz divas trī, trešdaļas no um, investīcijām nāk no privātiem investoriem komisijas priekšlikums, kas pieņemts 14. septembrī pagarināt FC līdz esošā DSF beigām, jā, iekļauj arī FC konsultācijas platformas stiprināšana, būs tehniskā vietējā palīdzība MVU visā Eiropā. Uh, par Ķīnas līdzdalību investīcijas plānā. Nu, diskusijas joprojām vēl notiek tehniskā līmenī par to, kā konkrēti tas varētu izpausties. Ķīna tik tiešām bija pirmā ne Eiropas Savienības valsts, kas pauda savu vēlmi piedalīties šajā plānā, un daži vārdi tagad par ārējo. Jo investīciju plānu. Uzklausot diskusijas, domāju, svarīgi precizēt, ka šis ārlietu uh, dimensijas plāns nenozīmē, kā mēs um, pagarinām, paplašinām šo, tas ir jauns plāns, kas iedvesmojas no šī. Mēs te ņemam vērā Āfrikas un kaimiņu valstu vajadzības. Arī uh, sniedzam ieguldījumu ilgspējīgai attīstībai un arī ķeramies klāt imigrācijas iemeslu risināšanai. Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai piesaistīs arī starptautiskās finanšu institūcijas un privāto finansējumu, lai atbalstītu projektus, kas citādi netiktu finansēti. Tātad šeit ļoti svarīgs ir šis papildinājums. Tas arī viss godātie deputāti. Thanks a lot, and I hope. Uh, Liels paldies! Nu, es ceru, ka tādējādi arī uh, noslēgsim garo sarakstu ar papildinošiem fondiem. Nu, godīgi sakot, tiešām man tas rada problēmas. Komisija rada ļoti daudz fondus, veido fondus, lai finansētu visu kaut ko, un galbeigās Eiropas parlaments vairs neko nekontrolē. Īpaši, ja šie fondi smelsies Eiropas Savienības budžetā, nu tad o, pazūd demokrātiskā leģitimitāte šiem fondiem. Es līdz ar to neesmu ļoti liels jauno fondu atbalstītājs. Vēl ir papildus komentārs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai uzdot vienu jautājumu komisijas pārstāvei. Viens no strateģiskajiem mērķiem EFSI <clears throat> ir uh, veicināt izaugsmu un nodarbinātību, bet katru reizi, kad ir kāda komisijas pārstāve, lai sniegtu konkrētus pamat faktus un skaitļus, jūs nekad neko neminat par nodarbinātību. Uh, Es, piemēram, gribētu zināt, kā šie projekti, kas ir īstenot ar EFSI, radīšu darba vietas, piemēram, cik daudz darba vietas ir radīts ar EFSI uh, fondu. Paldies! Protams, ka šis ir ļoti svarīgs skālis. Tad, kad mēs runājam par lieliem infrastruktūru projektiem, kas ir 75% no EFSI, vēl tie nav īstenošanas fāzē, kad viņi saņēmis eh, finansējumu apstiprināšanu, tad mēs arī redzēsim, eh, kā eh, tie īstenosies par darba vietām. Es jūs pievilšu, nu nav šodien man šādu aplēšu. Mēs strādājam pie modeļa, lai izvērtētu uh, ieteikumi, bet nākamgad varētu būt pieejams šis ziņojums. 5. oktobrī pagājušajā nedēļā ir publicēts uh, pārskats par FC pirmo gadu. Būs arī neatkarīgais FC izvērtējums, kas arī iekļausies likumdošanas procesā, kas ir uzsākts komisijai nākot klajās 14. septembrī ar šo paplašināšanas ideju. Un šis neatkarīgais pētījums būs pieejams novembra vidū. I just got one lightning intervention. Um, I... Man ir Ļoti īsa piezīme. Man šķiet, ka komisijas pārstāve runājot par darba vietu radīšanu bija ļoti pieticīga. Jāsaka, ka ir ļoti labi, ka tiek radītas labi apmaksātas darba vietas cilvēkiem, kas strādā fondā. Varbūt jūs varētu pateikt, cik daudz cilvēku strādā šajā fondā. Un Ja mēs runājam par tiem, kas eh, nestrādā fondā, to jūs mums nekad nepateiksiet, bet es patiešām gribēju no jūsu mutes dzirdēt, cik daudz cilvēku strādā šajā fondā un kāds ir viņu algas līmenis. Un, ja jūsu rīcībā nav šādu skaitļu, nu jāžēl. šausminošs klusums. Es domāju, ka es jums atbildēšu rakstiski, saka pārstāve. Ko tas nozīmē? Man nepatīk šis jautājums, es uz to nedomāju atbildēt. Ko tas īsti nozīmē? Kā man traktēt jūsu atbildi? Priekšsēdētājs. fondu administrē Eiropas investīcija banka, un, protams, ka ir iespējams piekļūt statistikas datiem, cik daudz cilvēku tur strādā. Labi, labi, mēs to darīsim. Un piedāvāsim jums arī konkrētus datus. Cik daudz cilvēku strādā šajā fondā? Un kāda ir viņu alga? Emanuel. Bien, je ne vais pas participer à la discussion. Nu, es nepiedalīšos eh, šajās diskusijās. Eh, nu, Brīti lēma pamest Eiropas Savienību, tad eh, līdz ar to šis jautājums vairs mums nebūs aktuāls, un mēs par šo runāsim. Un tad jau uz drīzu redzēšanos. Varbūt. Bet viņš izgāja, viņš aizgāja prom. Nu, jūs redziet, uh, Brexits ir pilnīgi uh, reāls. Priekšsēdētāji, ko jūs teicāt brīdi atpakaļ, uzdevāt ļoti svarīgu jautājumu. Es arī domāju, vai to iekļaut ziņojumā vai nē. Un, uh, jā, mums te kaut ko piedāvā. Es saprotu, ka kolēģi, jā, bija ļoti pozitīva attiecībā uz šo iniciatīvu, bet jā, jūsu komentārs arī varbūt o, mums ļauj ilgāk par to padiskutēt, tas raisa jautājums, un es varu tiem tikai piekrist. Īsi un ātri atbildot uz kolēģi sacīto par uh, šo ārējo investīciju dimensiju te piekrītu, jā, kolēģiem varbūt skaidrāk izteiksimies arī par imigrācijas eh, problēmu. Eiropas uzdevums ir palīdzēt attīstības valstīm, lai tās iz, um, jaunatīstības valstīm, lai tās izkļūtu no struktūrālās nabadzības. Tas ir Eiropas pienākums palīdzēt kaimiņu valstīm, Āfrikas valstīm. Ja mēs nerunājam par readmisiju vai uh, viņš kolēģis joprojām te ir, jā, es nedomāju, ka tas būtu pareizi runāt šeit par readmisijas nolīgumiem. Tās nav pareizās debats. DT Eiropas uh, ambīcija ir parīdzē, palīdzēt struktūrāli šīm, um, šīm valstīm. Valstīs, kuras tagad tiešām saskaras ar šausminošām krīzēm par maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs visi esam viens prāts par diagnozi, jā. Uh, ir jāveicina MVU internacionalizācija, ir jādomā par palīdzību eksportam, atbalstu eksportam, bet gribu nominēt Kellers kundzi, jo esmu gatavs arī vēlāk par to runāt, ne tikai runājot par šo tekstu, kas ir pieticīgs, bet varam izvērst strateģiskas diskusijas par to, uh, kā palīdzēt MVU. Esmu gatavs eh, ar šo, šo dialogu, dialogu nāk klajā un domāju, ka visi, kas piedalījās debatēs, eh, ir gatavi piedalīties arī dialogā. Ā, vēl par Ķīnu, par Ķīnu daži vārdi. Nē, mēs nekadā gadījumā negribam bremzēt Ķīnu, kas vēlas piedalīties. Ir vienkārši eh, jāuzrauga, lai ķīniešiem pēkšņi nenāk klajā kādas privilēģijas. Uh, Kēlers kundze, jūs noteikti zināt, ka Eiropā mēs satraucamies arī par Ķīnas komerc stratēģiju, un mums Eiropas deputātiem jābūt piesardzīgiem, jāinformē visi par šo situāciju. Mēs runājam par Ķīnu, bet iespējams, ka ir vēl citas valsts, kas arī grib piedalīties šajā fondā, un ir jābūt piesardzīgiem, ne mēs te negribam kādu stigmatizēt. Uh, vai eh, šī ziņojumā runāt par kaut ko citu, kas eh, pēc citām debatēm vienkārši jābūt piesardzīgiem. Tas viss ir ļoti svarīgi radojušiem uzņēmumiem visiem. Merci beaucoup. Paldies. Paldies. 17. oktobris eh, ir datums, līdz kuram jābūt iesniegtiem visiem grozījumiem pusdienas laikā. Komitejā balsosim 10. novembrī. Pēdējais darbkārtības punkts šodien ir numur 11. Igadējais EIB finanšu aktivitāšu pārskats Janiks Jado ir referents, bet viņš cenšas kļūt par zaļo kandidātu, lai viņu izvirza uh, Francijas prezidenta kandidatūrai. Viņu šodien aizstājas kā kēlēvi. Thanks and I'll convey your best wish. Paldies un nodošu Janikam jūsu laba vēlējums. Janiks lūdza nolasīt viņa uh, tekstu, centīšos to izdarīt. Pēc labākās sirdsapziņas, dargie kolēģi, lūdzu aizbildiniet manu prombūtni šodien, lai varētu jums prezentēt EIB 2015. gada ziņojumu. Bet eh, es esmu gatavs arī turpināt eh, sadarboties tikpat auglīgi kā pagājuši gadu, lai uzlabotu šo atzinumu. Varbūt, eh, nu ir visai liels izaicinājums atkārtot tos panākums, ko pieredzējām pagājuši gadu. 2014. gadā atzinumu pieņēma tikai ar diviem, divām eh, balsīm, kas atturējās, un neviens nebalsoja pret. Ziņojumā bija 25 detalēti, detalizēti politikas ieteikumi, kas īstenībā attiecas arī uz šī gada atzinumu, bet strādājot pie atzinuma, EIB aizdošanas mandāts vēl joprojām nebija noslēgts, tādēļ tika runāts par EFSI ārējo dimensiju Tieši tādēļ eh, daži formulējumi manā atzinumā šodien ir tādi visai abstrakti, bet es ceru, ka ēnu referenti ar daudziem grozījumiem, ceru, ka viņš nedomā tik daudzus piemetiem Kēlers kundze, lai varētu ziņojumu uzlabot. Un tagad vairāk priekšlikumu, ko pieminēja savā atzinumā. Pirmais punkts atsaucas uz dokumentu, kurā būs minēts, kādā virzienā jāstrādā IIB komisijas vidusposma izvērtējums ārējai aizdošanas kapacitātei. Un tāpat EIB ir jādarbojas saskaņā ar ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tur ir iekļauti arī vairāk ieteikumi, kas būtu jāievēro. Es gribētu patiešām piedāvāt arī labus priekšlikumus, kā to izdarāt. Otrajā punktā ir ņemts vērā tas, ko mēs lūdzām pagājušā gada atzinumā, proti, ka atskaitīšanās schēma ir uh, līdzvērtīga tam, kas attiec uz uh, ES ārpolitiku. Vidusposma izmērtējumā komisija domā par to, kā uzlabot šo ziņošanu un informācijas nodošanu starp EIB un komisiju, lai varētu labāk saprast uh, arī, kā finansējums tiek izmantots, mēģinot tik galā ar migrantu krīzi ir jābūt arī taktiskām un operatīvām vadlīnijām, lai varētu panākt ES prioritāšu īstenošanu. Tāpat ir arī ļoti precīzas norādes, eh, ka ir jāizmanto paziņošanas mehānisms saskaņā ar LSD 21. pantu. Trešajā punktā ir ņemts vērā arī galvenais lūgums, kas tika minēts pagājušā gada atzinumā, proti runājot par dažādu klimatu projektu finansēšanu. Atbildīgā komiteja šeit ir Ekon, un Ekon komitejas referents jau otriem par to runāja. EIB varētu teikt, ir īstenībā ļoti labs un vērtīgs aizdevējs, bet jāsaka, ka viņi joprojām arī aizdod daudz uh, projektiem uh, fosilā kurināmā jomā, bet mums ir jāatceras um, eh, 21. pušu konference, kurā mēs runājam, ka ir jāapstādina subsīdijas fosilajam kurinājumam. Jāsaka, ka jaunajā ārējo investīciju fondā šie ieteikumi arī tiks pārņemti un izveidojot jaunus instrumentus, ir jābūt arī uh, saskaņotībai ar EIB darbību. Es ceru, ka tas tiks ņemts vērā. Piektais punkts. Tajā ir runāts par jaunu instrumentu eh, MVU Latīņamerikā un reģionā kopumā. Iespējams, ir, šeit varētu izskatīt arī citus aspektus. Domāju, ka MVU eh, finansējums ir nepieciešams, tur mēs visi esam vienas prāts. Sastajā punktā ir runāts par to, ka eh, šis skelets ir jāpaudzē ar miesu. Uh, Domājot par sadarbību starp EIB un jauno eh, Āzijas infrastruktūras investīciju paktu. Viņi vēlas arī uh, piedalīties ESIF un dažas dalību valstis. Uh, turpinās līdzdarboties eh, vērtīgu projektu finansēšanā. Ja tiek eh, sniegti aizdevumi dažādiem infrastruktūras projektiem, protams, ir rūpīgi arī jāizpēta to administrēšana. Lēmums vajadzētu pieņemt eh, bez eh, jau kādas vai, ļoti, vai ar ļoti minimālu valdes iesaistīšanos to pieņemšanā. Ir jābūt neatkarībai un nedrīkst arī piešķirt līdzekļus eh, tāds augtajai netīrai enerģijai, kodola enerģijai un fosilajiem kurinājumiem. Es patiešām ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Janiks ar sveicieniem! Paldies, sveicieni Jānikam. Cika kungs, ēna referents. Grazie, prezidente. La proposta. Paldies, priekšsēdētāji. Ja Žado kunga priekšlikums man liekas ļoti labs. Uzskatu, ka mēs varam vienoties ar viņu, īpaši atsaucoties uz dažiem specifiskiem punktiem Tātad BEI sadarbība ar ANO, ilgspējīgiem projektiem un izstrādāt arī ambiciozu klimata stratēģiju. Ceturtajā punktā gribētu, lai šajā atzinumā vairāk tiktu runāts arī par maziem vidiem uzņēmumiem. Īpaši specifiskas lietas. Tā saucamo internacionalizāciju. Uh, Ļoti maz vēl ir to mazo video uzņēmumu, kuri ar finanšu starpniecību var īstenot internacionalizācijas projektus trešajās valstīs. Um, viņi ļoti lēni integrējas starptautiskajos tirgos, un te svarīgi lomu spēlē Eiropas investīcija bankas, eh, banka. Es uzskatu, ka šai kontekstā būtu jādara daudz vairāk, jā, jāveicina aizdevumu izsniegšana, tad piekļuvu kredītam kāreiz jā, iespēja saņemt aizdevumus. Esam daudz par to runājuši un uh, gribu atgādināt, ka aizdevumu pieejamība ir viena no, nu, viena no galvenām problēmām maziem vidiem uzņēmumiem. Aicinu EIB garantēt um, finansējumu. Um, maziem vidiem uzņēmējiem, lai prioritāti tieši ir tiktu uh, izvēlēt šie uzņēmumi ar starpniekiem, lai tiktu nodrošināts arī konsultācijas, lai varētu saņemt šo aizdevumu. Uh, Tādējādi pirmkārt tas palīdzēs finansēt projekts un piešķirt projektam potenciāli kļūt par realitāti, un otrkārt arī īstenot un uzlabot attiecības starp MVU prasītāju un vietējo kredīti institūciju. Tad arī tiek veidots uzticamības pamats EIB, lai varētu tieši arī piekļūt finansējumam, kas nav tieši saistīts ar um, EIB piešķiro uh, likviditāti. Uh, šo likviditāti. Tālāk par paziņojumu. Te gribu pateikt skaidri nāk no reģiona, kur maziem vidējie uzņēmumi, kad tie saņem aizdevums no vietējām bankām, uh, tā saucamie EIB starpnieki, bieži vien šie uzņēmumi nezina, ka finansēju, šo finansējumu piešķir Eiropas Savienība un, un konkrēti, ka to nu, piešķir EIB. Līdz ar to tas kropļo realitāti, nav pietiekamas informācijas, nav pietiekama komunikācija, no tā jau ļoti cieša Eiropa. Ir vairāk jāinformē mums, institūcijām, arī EIB Ir jāinformē par to savu vidutāju uz vietas reģionos. Jo uzņēmumiem nav laika uh, atšifrēt sarežģīto Eiropas uh, tīklus, un tas tikai raisa skepsi, jo nav pietiekams informācijas un komunikācijas. Tad, kā tas arī paredzēts EIB procedūrā, vidutājiem jānosūta uzņēmējiem vēstule, lai uh, pie pieprasītās investīcijas reizes arī tiktu piešķirt no EIB par caurskatāmību priekšsēdētāju. Mēs vēl atbalstām un atzinīgi novērtējam EIB centienus padarīt procedūras caurskatāmas 14. gadā ziņojums par caurskatāmības politiku. Šeit ļoti svarīgi arī uzsvērt to, ka jāgarantē institūcijas atbildība lai sabiedrība tiktu vairāk informēta par visu šo procesu, nodrošināt, nodrošinot arī EIB finansēto projektu informāciju, tad informāciju par šiem projektiem. Tad ir nepieciešams vēl viens punkts par infrastruktūru projektiem tieši Eiropas perifērijās zonās. Neaizmirsīsim, ka tur ir ļoti sarežģīti geogrāfiskie izaicinājumi. Tieši pateicoties lieliem infrastruktūru projektiem, šīs zonas arī varētu īstenot savu attīstību. Tirgoties ar trešajām valstīm, kam atrodas tūnu, nu, piemēram, Sīcīlija varētu tirgoties ar ārā pusē vai Ziemeļāfrikas valstīm. Paldies! Katja, and now Inma Rodriguez. Paldies! Un tā ir nākamā kolēģi. Jā, paldies. Manuprāt, šie divi atzinumi ir savstarpēji saistīti, un mums bija pareiza izvēle šodien arī tos skatīt <clears throat> kopā. Gan par strateģisku investīciju fondu, gan arī par investīciju bankas darbu. Nu, tas, ko nu pats tas arī Morēla kungs jau iepriekš vēl par desmito punktu un par šo vienpadsmito punktu. Jāatzīst, ka es arī šeit piekrītu. Ir uzskaitīti svarīgākie strateģiskie punkti, kas ir svarīgs mums, kas nodrošina, piemēram, ilgspējīgas attīstības kritēriju ievērošanu un klimata pārmaiņu stratēģiju. Vēlos tomēr uzreiz arī norādīt, ka man ir ļoti svarīgi arī tas, ko teica Eiropas augstskotīs ēnu referents. Mums ir jāpieprasa, lai tiešām šie līdzekļi nonāk līdz MVU. Es pat pārstāvu tieši mazos vidējos uzņēmumus. Bieži vien viņam trūks pilnīgi informācijas par to, kā tad īsti ir pieejams šis EIB uh, finansējums. Nu, tā kā šī informācija nav nemaz tik pašsaprotama un pieejama. Mums vajadzētu strādāt pie tā, lai ņemtu vērā atsevišķus vēl punktus, ko es arī akcentēšu savos grozījumos, kurus sagatavošu un iesniegšu, un ceru, ka mēs arī panāksim vienošanos. Pēram jautājumā par caurskatāmību. Būtu ļoti svarīgi, ka mēs pamatojam, tomēr kāpēc tiek atteikts finansējums MVU. Ja mēs nekad neuzinām, kādēļ tas tā notiek, kur ir tie elementi un kuri atsevišķi projekti tiek noraidīti, mēs tad īstenībā nespējam arī uzlabojumus piedāvāt. Tad ir ļoti svarīgi arī uzņēmējiem uzzināt atteikuma iemeslus. Otrs ļoti svarīgs jautājums ir vienkāršošana. MVU uz vietām pieprasa šādas investīcijas, viņam tās vitāli nepieciešamas, lai attīstītos un radīt jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Tā kā tas noteikti jāņem vērā. Un vēl, visbeidzot, par izvēles kritērijiem, dažādiem projektiem, kas tiek galu galā atlasīti un īstenoti. Bet ne jau tikai paši kriteriju un projekti, bet jāskatās arī reāli, kas tos īsteno, kas ir par uzņēmumiem, kas to dara. Ir jānodrošina arī, ka paši uzņēmumi atbilst uzstādītajiem kritērijiem. Tātad te ir jābūt runa par tādu sociālo atbildību un iesaisti un svarīgu principu ievērošanu kā piemēram sociālā atbildība un um, tas pā, tāds pats atalgojums par to tādu pašu darbu visiem. Nav pieļaujama kaut kāda algu diskriminācija. Man būtu jautājums komisijai. Vai tieši arī kāds investīcijas bankas pārstāvis šeit, ja? Jā. Man būtu jums jautājums. finanšu instrumentos mēs tiešām panācām vienošanos, ka nu, ir jānodrošina tāds uh, investīciju instruments, kas uh, ļauj attīstīties, bet neliek kāpināt valstī parādu. Tagad mēs runājam par investīciju projektiem, kurus arī daļēji atbalsta nacionālās valdības vai pat pašvaldības, ar mēķi uzlabot produktivitāti, nodarbinātību un tā tālāk. Kādēļ tomēr šādi izdevumi arvien tiek pieskaitīti valsts deficītam un valsts parādam? Bija taču konkrēts priekšlikums, ka šādus izdevumus neieskaita valsts parādā un deficītā. Manā reģionā tas būtu ļoti nozīmīgi. Tur ir ļoti augsts bezdarbs. Vai nevarētu lūdzu tomēr to pārskatīt? Paldies. Tālāk Lūdokungs. Es arī vēlos, lai jūs nodoktu sveicienu Žadokungam, kā iespējamam Francijas prezidenta kandidātam. Nu, būs interesanti redzēt viņu iesaistīties šajās debatēs. Man būtu arī vēl daži ierosinājumi. Pēc būtības varbūt tie nav īpaši pretrunīgi un domāju, ka tos varētu uztvert kā papildinājumu sacinumam. Es domāju, ka Eiropas investīciju bankai jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka šīs investīcijas tiešām nodrošina to, ka MBU var iesaistīties arī globālajā piegādes ķērē. Nu, un līdz ar to viņi augtu. Tad mēs runājam par valstīm, kurām ir preferenciālās tirdzniecības nolīgumi un sistēma spēkā ar Eiropas Savienību. Nu, tur būtu ļoti skaidrs iespējas to veicināt. Otkārt, man arī ir tu doma par principu ievērošanu, ko arī norādīja kolēģi, tātad, kur mēs runājam par godīgu ekonomiku, godīgu tirzniecību, lai arī Eiropas investīciju fondi tiktu novirzīti ne tikai MBU, bet arī tiešām saprātīgiem infrastruktūras attīstības projektiem. Bieži vien šie savienojumi Eh, traucē tirzniecības attīstību. Tādēļ ļoti svarīgi, ka arī atzinumā tas tiek uzsvērts un arī, ka eh, IP rīkojas treškārt. Domāju, mēs visi būsim viensprātis. Mēs varam pieprasīt šādu grozījumu. Visām EIB darbībām ir jābalstās uz interesēto pušu iesaistas, arī ievērot augstākos caurskatāmības standartus. Par to runā sociāldemokrāta kolēģi. Tāpēc mums ir jāpiemēro šie visaugstākie standarti arī par efektivitāti un atskaitāmību. At, atcerēsimies, ka EIB, protams, nav vienīgā banka, kas nodrošina nepieciešamās investīcijas, kas darbojas arī ārpus Eiropas Savienības. Un ļoti svarīgi, ka arī viņi tomēr turpina un sadarboties arī ar Āfrikas un Āzijas attīstības bankām un tādā veidā veicināt sinerģijas. lai te nebūtu konkurence, bet gan sadarbība. Tad arī vēlos arī uzdot jautājumu EIB ekspertam. Viņš varētu pastāstīt lūdzu par jaunākajām tendencēm šajā sakarā. Tātad, ko īsti jūs darat, lai šīs enerģijas veicinātu? Paldies! Takuls kungs lūdzu, Aldis vārdā. Paldies, priekšsarētāji. Ā, oh, es esmu pārsteigts nedaudz. Nu, es droši vien neko jaunu un lielu nepateikšu, es neesmu mēnu referents. Bet esmu piedalījies vienās sarunās, kur izskanēja bažas par finansējumu MBU. Ja mēs vēlamies ilgspējīgi attīstīt Eiropu, nu tad tam arī jāpievērš uzmanību. Nu, vairāk neko arī neteikšu. Bet vienīgais novēlēšu tad Janikam veiksmi, lai viņam izdod šī savu kampaņu. Izskatās, ka gandrīz vai visi zaļie sarūko, eh, šo, sadomājuši doties uz šo eh, vakanci. Acīm redzot, jūs visi domājat, nu, tur iegūt jaunu tādu atpazīstamību Francijā. Nu labi, tā kā es vairāk neko jums jau nepateikšu, bet dažus vārdus pateicu. Mūsu. Atmat kungs. Man liekas, Takls kungs ir ļoti e, pieticīgi noformulējis savu bāžu. Īstenībā tas, ko viņš teica, bija ļoti vērtīgi. Jo vismaz, nu, kurš te var izvērtēt, kuram te ir kādām komentārām īpaša pievienotā vērtība? Mm, es attiecu to arī uz sevi. Uh, Bet, e, protams, vēlu franču kolēģim arī veiksmu un izdošanas, lai viņam arī šajā kampaņā būtu panākumi. Par investīciju banku. Man bija tas gods, jo gods ir īstais vārds. Pirms pāris gadiem arī rakstīt līdzīgu atzinumu. Un toreiz es ar pārsteigumu atzinu, a, uzzināju, ka, ka šī banka darbojas uz diezgan saprātīgi tādiem komercdarbības principiem. Un to droši vien varētu arī apstiprināt Eiropas Investīciju bankas uh, pārstāvis, ka viņiem nemaz nav uzkrāt tādi slikti parādi, bet jo vairāk jūs viņiem uzspiežat uh, nekomerciālus mēķus, jo lielāks ir izredzes, ka viņi īstenībā nu, tad nonāk šādā situācijā, ka viņiem būs ļoti bīstami šādi uzkrātie sliktie parādi. Padomājiet par to. Mēs, protams, uzstājam politiskos mērķus, bet bankai ir arī savi mērķi. Paturiet to prātā jo visu, ko ir kāds politiskais, mēs tam arī uzreiz, zinām, zaudējam. Es neuzliku austiņus un nedzirdēju, ko izteica mans kolēģis par labi. Tad es atsaucos uz apvienoto karalu uz 39 miljardiem vai 71% mūsu akcijas uh, EIB Es domāju, ka tas vēl prasīs gadus, pirms mēs atgūsim savu naudu. Līdz ar to jautājums par bankas pārvaldību būs arī aktuāls apvienotāju karalistē. Un man būs par to arī turpmāk teikšana. Ja mēs skatāmies uz vispārējiem principiem, kas ir pamatā Eiropas ārējai darbībai, un ja jūs vēlaties izmantot EIB kā ārpolitikas instrumentu jautājums vispār, protams, neskatām šodien, vai Eiropas Sanība ir vispār savu kaut kādu ārpolitiku. Uh, Atkāp pie malas šajā gadījumā tas ir jāskatās, tad tomēr saistībā ar uh, tādiem nu, uzņēmējdarbības principiem. Ja mēs runājam par tādiem ambicioziem darbības plāniem, rīcības plāniem, it kā mēģinot arī, piemēram, pārslēgties jau no uz jauno ēru, uh, Uh, atsakoties no fosiliem enerģijas avotiem, vai tad tas mums būtu jādara? Vai tad ne inženieriem jāglauz galvas par šādiem risinājumiem, nevis Luksemburgas ierēģiem? MVU augsti godātais kolēģis no Tautas partijas uh, ļoti precīzi to pateica. Mēs visi, protams, esam par MVU un atbalstu MVU. Neskaitāms reizes esam to paši teikuši un atkārtojuši, bet problēma ir tāda, ka ka viņiem ir jau problēmas ar finansējumu un piekļuvi finansējumam. Tā ka šīs skaistās domas ir apsveicams, bet ja skatāmies uz statistiku, cik liela ir šī sadaļa, ko tad īsti atklāja statistika un cik daudz naudas tiek aizdots MBU no EIB aktīviem, nu jums ir jāzina tad reālā skaitļi Un nu, reālais skaits liecina, ka īstenībā ir problēma ar vienu pār piekļuvi finansējumam. Reti, kad, nu, teiksim, nevienmēr pietī, piekrītu zaļajiem, bet šā gadījumā, kad runājam par caurskatāmību, es piekrītu. Kas tad īsti ir svarīgi? Tiešām saprast, tad īsti kāda ir šajā pieejamie kredītu apjomi un reālās iespējas iegūt finansējumu no EIB. Un visbeidzot, vēlos norādīt, ka senā infrastruktūras, Āzijas infrastruktūra, pirošana, Āzijas infrastruktūras un investīciju banka, nu to izveidoja Ķīna kā pretspēku Pasaules bankai. Un tas ir kā instruments Um, Ķīnas uh, lielvaras nostiprināšanai pasaulē. Un, piemēram, izskatāmies ANO drošības padome, ir atzīmes to, ka balsoties uz uh, situāciju, uh, piemēram, ASV administrācija ir nobezījusies par to, vai Āzijas investīciju banka ievēro visus nepieciešamos standarts, kas, kā piemēram, arī <clears throat> vidas garantijas un visaugstākos standartus. Tā ka mums būtu jābūt uzmanīgiem ar sadarbību ar Azijas investīcijas banku. Šos jautājumus mums ir jāizskat parlamentā. Jo, protams, ja skaties, mm, te ir nopietnas bažas vispār par šīs bankas attīstību un darbu un nolūkiem. Un visbeidzot, Tiešām beidzot. EIB atrodas tieši Luksemburgā, kas ir bagātākā valsts uz vienu iedzīvotāju Eiropas Savienībā. 2200 Luksemburgas parlamenta darbiniekus droši vien varētu labāk tomēr pacelt uz Lionu vai Bukaresti vai uz kādu citu no Eiropas Savienības valstīm, pilsētām. Uh, kas novērtētu to, ka ir 2200 parlamenta, Eiropas parlamenta darbinieku uh, viņu vietās. Mēs tagad redzam, ka manā parlamentā 2900 uh, Pirošanas parlamentā esmu uzzinājis, ka 2900 darbinieki strādā EIB. Es nezinu, cik no viņiem ir Luksemburgā un citi, kur ir citur strādā. Vai kāds varētu no varbūt EIB pateikt, kur viņi strādā? Es domāju, ka lūk, viņus arī varētu īstenībā pacelt uz kādu citu vietu. Pat uz Leipciku varbūt. Bet viņi sēž tiešām bagātākā, bagātākā valstī. Ieskatām uz vienu iedzīvotāju pēc IKF, nu tam nav jēgas. Tas ir, manuprāt, tiešām nepamatoti. Paldies, jā, mēs runāsim par aģentūru atrašanās vietu, ko vajadzēs pārcelt kaut ko no EMAK un banku uzraudzības iestādi. Bet es tikai jūs brīdinātu un nesūtiet viņus uz Luksemburgu, jā? Ja? Vai tad tas nebija saprātīgi priekšsēdē, ko es teicu? Nē, jā, mums būs iespēja pārcelt šīs divas aģentūras, jā. Labi, došu vārdu EIB pārstāvim. Amadeo Visīkungs, lūdzu. no komisijas puses tomēr neko es neprodēšu, te piebilst, nu, došu vārdu kolēģim. Paldies, es pārstu Digi Deko. Mm, varu teikt, mēs lielos vilcienos atbalstām sagatavot atzinumu. Un, ja skaram tikai ārējo darbību, pilnībā piekrītu tam, ka jāliek akcents uz ilgspējīgu attīstību un līdz to naudas ieguldījumiem. Par ziņošanu ne nu jau komisija izstrādā šādu ziņošanas modeli, bet, protams, ka ir jāievēro vispārējie ārējās darbības principi. Un tie parādās un ir atspoguļot daudzās arī sarunās, arī EIB ziņojumā ir, protams, arī 19. pāns par visam eh, izmantotiem instrumentiem un tā tālāk. Tādēļ būtu jānodrošina, ka mēs tiešām ievērojam visus šos pašiem saistošos principus. Tālāk mums bija arī papildus arī par to, ka IB ir vairāk jāatbalsta mazie video uzņēmumi un arī plašāk klātpusē Eiropas Savienības. Mēs, protams, esam pacieši sadarbību pasaulē. Mums bija arī tieši jaunākie vakardien izstrādātie eh, ierosinājumi eh, no DEFCO arī puses par atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem. Tā kā pilnībā atbalstam arī šādu ideju. Paldies. Caur mikrofinansējumu. No EIB būtu vēl kādi e, komentāri? Nē, Es labprāt tomēr atbildētu uz pāris jautājumiem, kas tika tieši uzdotā. Mani sauc Adrians Alpels, es strādāju tieši Luksemburgas birojā. Bija daži tādi viltīgi jautājumi. Jā, EIB ir trešais pīlārs, kur mēs runājam par strateģisko infrastruktūru, investīciju fondu, bet uh, otrs ir šis trešais pīlārs, kur mēs runājam par uh, investīciju klimata attīstīšanu. Un mēs runājam par dažādu veidu barjeru pārvarēšanu, eh, kas kavē MBU attīstību. Mēs kā banka, protams, nevaram mainīt noteikumus, bet mēs tos apkopojam. Ah, mēs apkopojam tos nepilnības, ah, šķēršļus un tālāk tad eh, kopā ar pārvaldības eh, iestādēm, kā Eiropas komisiju, darām visu, lai šos šķēršļus likvidētu. bet nav tā, ka mēs vienpusē varētu kaut ko izmainīt. Par MVU tas, protams, ir ļoti nozīmīgs jautājums jūsu komitejai, ko, un um, atbildot jautājumu, kā tad īsti notiek šī 3-10% no mūsu aizdevumiem treis, eh, pēdējo gadu laikā tieši tiek novirzīti MBU. Mēs spējam piedāvāt 250 tūkstošiem MBU, Tātad uzņēmumi, kuriem ir tiešām miz, mini nodarbināto skaits, kad līdz desmit cilvēkiem, absolūtām vairākumam. Tālāk par bankas darbību. Bankā ir banka. Mēs izmantojam arī starpnieku bankas, un starpnieku bankas ir tās, kuras novērtē konkrētā uzņēmuma kredītu uzticamību, un ja viņi uzskata, ka šīs kredītas ir pelnījis un tam var uzticēties, tad arī viņas to zaļo gaismu. Uh, Dažās jomās mēs, protams, uzņemamies kopīgi risku, norādot, ka arī daļa no starpniekiem pārņem arī zaudējums, un tas īpaši darbos labs modelis pierādījis sevi Grieķijā, Spānijā, Itālijā. Tad tas ir daļai, tad ir starpnieku bankas līdzatbildība par finansējumu piešķiršanu. Par EIB atvēršanās vietu. Kolēģis norādīja, ka mēs strādājam Luksemburgā. Es domāju, kolēģi, kas strādā Luksemburgā, labprāt pārceltos uz Barcelonu, bet, nu, ziniet, ir lietas, kuras ierakstīts Eiropas Savienības darbības līgumā, un tās nevar vienkārši tā mainīt. Katrā ziņā paldies par uzmanību un labprāt arī atbildēšu uz papildus jautājumiem vēlāk. Course, Alicante, nice for... Alicante tā ir jauka vieta aģentūrām. Vai kāds papildus jautājumu? Jā, lūdzu. Par jūsu sniegtu atbildi. Nu, es gribētu zināt, vai jūs, ja jūs zināt, kādu iemeslu dēļ um, finans, finanšu institūcijas bieži vien saka nē dažādiem projektiem. Protams, ka ir uh, jāuztic riski izvērtētājiem, uh, Bet nu, viņi jau ir arī tie, kas visu šo finanšu burbuli finansēja. Es nezinu, vai tie ir tie paši, kuri mm, arī tagad uh, nosaka visu šo aizdevumu procesu. Jā, tagad tāda pretēja tendence ir uh, visi bēg no riska, tādēļ ir ļoti svarīgi, ka valsts un privātais sektors sadarbojas. lai IB ņemt vērā reālo situāciju reģionos. Mm, ļoti svarīgi ir valsts privātā sadarbība, un lai tas netiktu iekļauts deficīta aprēķinā, jo pretējā gadījumā vienkārši daudz projekti netiks īstenoti. Es gribētu zināt, cik daudz jūs nodarboties nu, ar uzraudzību, ne tikai par piešķirto finansējumu aizdevumiem, bet kāda ir arī iemesli, kādēļ netiek piešķirti aizdevumi. Kādas rekomendācijas jūs varētu piedāvāt, lai mainītu tiesisko satvaru? Varbūt, ka ir kādi likumi, kas bremzē uh, finansējumu nodrošināšanu, finansējumu piešķiršanu. Vai komentāri, vai atbildi? Tas vairāk tāds principiāls jautājums par finansiālo režīmu Eiropas Savienībā. Un es arī neesmu apmierināts ar to, kāds tas ir. Finansiālie ierobežojumi gluži nav pareizais motors, lai piesaistītu investīcijas. Tā tas ir, jā. ņemot vērā īpaši eiroskepses pieaugumu. Mums vajag vairāk investīcijas, ilgspējīgu izaugsmi un darba vietas. Tas arī viss. Tas bija mans priekšsēžu komentārs. Vai kādi papildus komentāri? No referenta aizstājējas Nē, paldies, visu piefiksēju. No dušu referentam grozījuma iesniegšanas termiņš 17. oktobris 12. 9. 10. novembrī tad arī uh, lemsim par grozījumiem un uh, ziņojumu. Tagad īsa pauze un 18.30 sākam ar trialogu. Okay.